Ladies and gentlemen, welcome. Dāmas un kungi, sveicu visus iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā. Mums paredzēta publiskā uzklausīšana par eh, ziņojumu par eh, šājamieroču direktīvu. Nu, man ir tas gods eh, būt ieceltā no kolēģu vidus par uh, referenti. Sveicu arī paneļu dalībniekus no Beļģijas, Itālijas, Francijas, apvienotās karalistes, un daudzām citām valstīm. Mums ir tāds uh, plašs ekspertu zināšanu klāsts pieejams. Esam publicējuši pirms pāris nedēļām arī neformālu darba dokumentu. Esam uzdevuši daudz tehniski jautājumu un atgriezieniskā sēta, ko esam saņēmuši, ir tiešām iespaidīga. Viens nolūks uh, šai uzklausīšanai ir pievērst uzmanību tehniskajiem jautājumiem, tehniskajiem aspektiem, jo komisijas priekšlikumā nav nekāda ietekmes izvērtējuma. Līdz ar to komisijas darbs neparāda to, kādas varētu būt potenciālas netīšas sekas, jo nav bijis ietekmes izvērtējuma. Es ceru, ka mūsu eksperti varēs eh, mums norādīt eh, uz to, kādas varētu būt iespējamās sekas. Klausoties uz komisijas priešlikumu, bet eh, arī palīdzēt mums meklēt kaut kādas alternatīvas pieejas un iespējams nākt klajā ar grozījumiem. Sanāksme tiek translēta arī internetā. Es zinu, ka šorīt bija problēmas ar uh, webstreamingu saites izmantošanu, bet es esmu savā Twitter kontā publicējusi šo saiti, tā kā, nu, ja kādas problēmas var vien pastāv, tad varbūt jūs varat uh, pārsūtīt šo manu tvītziņu arī pārējiem. Un mēs to publicēsim arī Facebook. Pirmais runātājs ir uh, Filips Nobles. Viņš ir eh, šaujamieroču komitejas biedrs. Eh, šī komiteja ir izveidota ar eh, direktīvu, jo 25 gadus šī direktīva ir spēkā. Viņš ir Francijas pārstāvis un viņam ir dots 5 minūtes izteikties. Paldies, dāmas un kungi. Šobrīd tātad esmu ieroču un eh, ar to saistīto eh, jautājumu eksperts. Un kādēļ tad mēs vēlamies eh, šo direktīvu pārskatīt? Ļoti vienkārši iemeslu dēļ vairumā gadījumu. Nelegāls ierocis pirms tam ir bijis legāls. Tikai pēc tam tas ir uh, nonācis nelegālos ceļos. Tātad kādā brīdī no šīs legālās ķēdes tas pāriet nelegālajā posmā. Un ja direktīva skaidri regulēs legālo pusi, tad eh, tas jau būs ļoti labi. Tas ir ļoti svarīgi. Kopš 96. gada Francijā ir identificēti vairāki trūkumi attiecībā uz eh, neutralizētajiem Eh, ieročiem un eh, augstajiem ieročiem. Mēs eh, esam varējuši konstatēt to, ka visi šo direktīvu neinterpretē identiskā veidā. Tādēļ esam varējuši konstatēt šaujamieroču un citu ieroču kontrabandu un ieviest attiecīgās korekcijas lai cīnītos ar šo kontrabandu un citiem likuma pārkāpumiem. Darba grupā, kas tika izveidota, lai ierobežotu juridisko vakumu, runājām par šiem jautājumiem un uh, žai un iekšējā tirgus uh, grupās arī esam nākuši klajā ar mūsu viedokli par juridiskajiem vakumiem, kas būtu jālikvidē. Mūsu darba ietvaros esam lūguši starptautiskajai komisijai, kas strādā šajos jautājumos, virzīt ciešāku regulējumu, taču visas problēmas nav atrisināts, kā to pierāda arī eh, nesenie Parīzes atentāti, un tātad eh, tas vēl vairāk izceļ šos trūkumus, kuriem mēs ceram rast risinājumu. Es ļoti ātri mēģināšu iepazīstināt uh, jūs uh, ar vairākiem aspektiem. Augstie ieroči un interesētie ieroči šobrīd ir brīvā pritē, ņemot vērā to, ka nav tiesiskā regulējuma. Nav iespējams uh, izveidot ciešāku regulējumu vienkārši tāpēc, ka šie objekti netiek uzskatīti par ieročiem, bet par vienkārši objektiem. Tāpat ir regulējuma trūkumi, vakumi, kas joprojām pastāv, tieši attiecībā uz tādiem ļoti būtiskiem jēdzieniem. Kas tad ir šie būtiskie elementi, kas jāņem vērā un kāda ir saikne starp šiem elementiem un pārējo sistēmu. Ko tieši nozīmē augstais ierocis, ko nozīmē eh, visi šie jēdzieni eh, kā starpniecība un eh, dažādi veidi, kādā tie tirgot šie ieroči, kā tos definēt, ko tieši tas nozīmē. Tas viss ir svarīgi, lai cienītos ar nelegālo ieroču tirzniecību, un tātad šie jautājumi ir būtiski tieši attiecībā uz definīcijām. Vēl viens jautājums, kas mums eh, šķiet ārkārtīgi būtisks, ir nepieciešamība uzlabot ieroču izsakojamību. Un sevišķi Eiropas iekšienē. Kādēļ? Jo šobrīd tieši šajā posmā mums ir izsakojamības trūkums. Mums ir izcelsmes valsts, mums ir saņemēja valsts eh, eh, iepriekšējā piekrišana un ir arī izcelsmes valsts dokumenti. Un visus dokumentus eh, mm, tātad saņem tieši ieroču turētājs, taču uh, Valsts iestādēm, policijai, piemēram, nav informācijas eh, par šiem dokumentiem. Nav informācijas par to, kurā posmā, kurā brīdī tieši atrodas eh, dokumenti, ieroči un kas ir šie operatori. Tātad ir ļoti svarīgi, lai tieši šī schēma, tieši šī procedūra Eiropas saimnības iekšienē tiktu uzlabota, lai izsakojamība tiktu uzlabota, jo katrā dalībvalstī atsevišķi ir saraksti ar cilvēkiem, kas ir ieroču turētāji, taču, ja runa ir par pārceļošanu no vienas valsts uz otru, tad šajā brīdī izsekojamība vairs nepastāv un līdz ar to ir atvieglota nelegāla ieroču pārvadāšana no vienas valsts uz citu. Kā jau teicu, direktīva ir vairāki trūkumi. Šobrīd viens no galvenajiem trūkumiem ir tas, ka formāli ir grūtības identificēt uh, visus ieročus. Ir nepieciešams ražotājs, uh, ražošanas gads un tā tālāk, taču formālā identifikācija notiek uh, pastoties uz marku, modeli, numuru un kalibru. Taču direktīvā šie aspekti nav iekļauti, un tie neatspoguļojas eh, direktīvas eh, pienākumos, noliktajos pienākumos. Un visbeidzot, eh, runājot par datiem, datu uzglabāšanu, kas arī ir viens no nozīmīgākajiem trūkumiem. 20 gadu noilgums datu uzglabāšanai ir pārāk īs. Mēs to redzējām vairāku atentātu gadījumus. Muhameds Merats, um, piemēram, bija viens no gadījumiem, kas izmantoja ļoti vecu ieroci, kas eh, tika legalizēts eh, vairāk nekā pirms 50 gadiem. Tātad eh, šie iztrūkumi ir tie, kas būtu prioritāri, izskaužami. Un janvāra, Parīs janvāra atentātos mēs varam redzēt, ka sekas var būt, drama, var būt dramatiskas, jo šeit nav runa par ieročiem, kas nav augstie ieroči protokola izpratnē un direktīvas ietvarēs um, izpratnē, un tie nav arī neutralizētie ieroči, un šādi ieroči var brīvi cirkulēt Eiropas Savienībā un var ļaut darboties uh, slepkavām, kas, uh, piemēram, pastrādāja noziegums uh, košera lielveikalā, un šie ir tātad ļoti svarīgi jautājumi, ar kuriem būtu jātiek galā mūsuprāt. Tālāk runājot par munīcijas iegādi. Tāpat kā ieroču gadījumā, ir ļoti grūti klasificēt munīciju konkrētā ieroču kategorijā, jo viena un tāpat munīcija var tikt izmantot dažādiem ieročiem. Ja tiek apgalvots, ka munīcija var iegādāties tikai tad, kad ir uh, Uh, legāls uh, ieroču turēšanas atļauja, nu, tad nevienmēr uh, ir tik viegli identificēt šo munīciju. Akustiskie ieroči, kā jau minēju, ir ļoti liela problēma. Ieroči, kas netiek kodificēti, arī ir atsevišķa problēma. Ja ieročiem tiek mainītas eh, funkcijas, eh, tad eh, šobrīd viņiem var tikt mainīta klasifikācija ārzemēs un tie var tikt modificēti vairāk kārt, un tas, protams, nav pieļaujami izsekojamībai. Runājot par ieroču iegādi internetā, uzskatām, ka certificētiem profesionāļiem būtu jāpārbauda šīs pārdošanas juridiskie aspekti. Paldies! Thank you. So... Paldies. Mēs esam vienojušies uzklausīt runātājus. Trīs nākamos runātājus katram sešas minūtes, un pēc tam mums būs 20 minūtes jautājumiem un atbildēm. Es zinu, ka mēs ne tikai gribam uzdot jautājumus, bet arī dzirdēt atbildes. Un, un tad pēc tam uzklausīsim otro runātāju grupu. Tas atkal aizņems aptuveni 20 minūtes, un pēc tam um, būs iespēja uzdot jautājumus un dzirdēt atbildes. Ja jūs vēlaties uh, uzdot jautājumus, tad uh, varbūt uh, norādiet uz to kaut kā, un kolēģis sastādīs sarakstu. Nākamais runātājs ir dr. Edvards Mpī, kurš ir no kurš ir muzeja un kolektoru pārstāvis no Karaliskā ieroču muzeja. I've been asked to speak. Man ir uh, lūgts izteikties par uh, piedāvāto grozījumu iespējamo ietekmi uz muzejiem un uh, kolektoriem. Tas, ko es teikšu, uh, varētu dažādi izpausties dažādās dalībvalstīs. Mūsu galvenās bažas ir tādas, ka varētu būt uh, ļoti slikti ietekmi attiecībā uz A kategorijas šaujamieročiem. Tie ir daļa no mūsu kultūras mantojuma, daļa no vēstures un uh, informācijas avots nākotnē. Ir arī atsevišķi priekšlikumi par to, kā mēs varētu izvairīties no šīm problēmām. Mēs esam apmierināti ar 95.477 direktīvu un pašreizējo situāciju grozījumu otrajā pantā un uh, sastajā pantā ir tie, kas mums rada bažas sākot ar sesto pantu. Tātad uz šeit no sākotnējās 98. gada direktīvas ir saglabāta daļa, mm, slīprakstā attēlota, nu un to tagad ir ierosināts svītrot, tātad treknakstā tekstu ir ierosināts svītrot un aizstāt ar teikumu, kur galvenais vārds ir deaktivizācija, deaktivizēta ieroči. Nu, tas nozīmē visu A kategorijas ieroču deaktivēšanu muzejos. Pieņemot, ka muzejiem vispār būs ļaut šos ieročus paturēt. Kā tādiem, tādām struktūrām, kas um, pēta šo ieroču kultūrālo aspektu. Savukārt, ja otrā panta otrais punkts tiktu saglabāts, tad mūzējus tas neskartu. Uz attēlu ir uh, redzams uh, teksts. Uh. Piedāvātais grozījums ir svītrot pēdējo teikumu no otrā panta otrā punkta, saglabājot izņēmumu tikai tā sauktām publiskām iestādēm pēdiņās. Ja publiskās iestādes saglabā šādu te iespēju, nu tad eh, tam nebūtu nekādu sarežģījumu, bet tad vajadzētu konkrēti definēt, eh, ko tad tieši, piemēram, angļu valodā nozīmē public authority, ja publiskas iestādes. Piedāvātie grozījumi 2. un 6. pantā, lai tie būtu savstarpēji saskanīgi, nu tad 2. pantā nosauktajām publiskajām iestādēm, uz ko neatiektos direktīva, te nevar eh, likt vienādības zīmi ar tādām iestādēm, kas nodarbojas ar ieroču kultūras aspektu pētīšanu Nu, un šāda divdomība ir eh, jārisina. Galvenais jautājums mums ir tas, kā pārskatītajai direktīvai nevajadzētu likt muzejiem deaktivēt viņu kolekcijā esošos A kategorijas ieročus. Tam ir četri iemesli. Pirmkārt, kultūras iemesli. Ierocis ir aktīvs objekts, tam ir kustīgas detaļas, Nu, un nereti tās atspoguļo inovācijas, kultūras īpatnības, kas ir saistīts ar šo ieroci. Ieroču deaktivēšana nozīmē tā izkropļošanu vai pat iznīcināšanu. Nu, no šāda objekta neko nevar mācīties. Un nu, tas nozīmē, ka mēs no vēsturiskā auto izņemtu motoru vai uh, mehānismu no sena pūksteņa vai mēbeles no senas ēkas. Un tā nav pieeja, ko mēs varam pieļaut uh, attiecībā uz jebkādu kultūras mantojumu objektu. Nu, piemēram, tas novest pie tā, ka tiktu pēc idejas iznīcināti dažādi ieroči, piemēram, attēlā redzamais. Tas ar uh, pasaulē pirmais A kategorijas uh, ierocis, uh, kurš var nodrošināt nepārtraukt šaušanu, nu un patīk mums tas vai ne, tā ir daļa no mūsu vēstures. Vai arī otrs piemērs. Automātiskais ierocis, kuru Tāļins ir dāvinājis 43. gadā Britu vēstniekam. Nu, un tas ir ierocis, eh, kam ir liela vēsturiska un arī personiska nozīme. Otrais iemeslu kopums eh, - ir praktiski iemesli - deaktivācija iznīcinātu būtisku informācijas avotu, iespējas salīdzināt, eh, iespēju izmantot zinātniskiem nolūkiem un arī, piemēram, lai gūtu izlūku informāciju. Uh, apvienotajā karalistē mūzējus un ieroču glabātavas ir būtisks informācijas avots arī cīņai pret terorismu un noziedzību. Tāpat arī Karaliskajā kara muzejā glabājas ieroči, kas nereti ir nodrošinājuši informāciju, kas ļauj izmeklēt, piemēram, Ziemeļīrijas atbrīvošanas armijas noziegumus, palīdzējuši starptautiskajai krimināla tiesā, ir arī citas iestādes, kas veic līdzīgus pakalpojumus. Nu, līdz ar to pieaugtu drošības apdraudējums kas nāk no šādiem ieročiem Eiropas iedzīvotājiem. Trešais iemeslu kopums nu, - nav nepieciešamības deaktivizēt ieročus. A kategorijas ieroči radītie draudi sabiedrībai ir minimāli, ja runa ir par tiem, kas klabājas muzejos. Muzejiem ir drošības standarti, ko nosaka valsts iestādes. Dažās valstīs eh, tas nerad nozīmē arī bruņotu apsārci. Apvienotajā karalistē par eh, drošības standartiem vienojamies ar policiju un piekļuvu šādiem te ieročiem ir ierobežot. To var darīt tikai tie, kam ir pamatot interesi un eh, kuriem ir drošības iestāžu atļauja mūsu kolekcija ir labi reģistrēta, mēs zinām, kur katrs ierocis atrodas. Nu, un apvienotajā karusē, lai muzejā glabātos A kategorijas ierocis, tam ir nepieciešama valdības akreditācija un arī licence. Šos dokumentus nav viegli iegūt, tas ir tiešām drošs režīms. Nu, visbeidzot, šobrīd mēs nezinām nevienu gadījumu, kad neakreditētā muzejā vai akreditētā muzejā būtu nozagti jā, kategorijas ieroči. Nav nekādas saiknes starp eh, terorismu un muzeju kolekcijām. Un nu, pēdējais iemesls ir saistīts ar diskrimināciju. Mm. Būtu novērtējums atbrīvojums mūzejiem, kur ir daļa no kādas militāras iestādes, bet eh, to vajadzētu attiecināt uz citiem, jo ne visi muzeji ir daļa no militāra rakstura iestādes. Un tas viss ir arī pretrunā atsevišķiem Eiropas Savienības politikas pamatprincipiem. Uh, Līdz šim es esmu runājis par muzejiem, par nepieciešamību definēt, kas ir publiski iestāde, bet uh, liela daļa no mantojuma atrodas arī privātās rokās. Ja priekšlikums tiktu pieņemts, kā tiek piedāvāts, uh, tad visi A kategorijas ieroči privātās uh, kolekcijās būtu jāiznīcina. Nu, un, protams, ka šeit kultūra vēsturiskā vērtība ieročiem ir tieši tāda pati kā tiem, kas ir publiski iestāžu rokās. Ko tad mēs iesakām? Pavisam vienkārši. Pirmkārt, vislabākais risinājums būtu saglabāt otrā panta otro punktu tās sākotnējā formā. Tādējādi muzeja kolekcijas būtu pasargātas un arī privātas kolekcijas tiktu pasargātas. Ja mums tas neizdotos, tad vajadzētu pārstrādāt grozījumus otrā panta otrajam punktam. Mēs, uh, te es atkal novēršu uzmanību uz te, tekstu slīprakstā, proti, ka izņēmums attiektos uz eh, privātiem un eh, publiskiem kolekcionāriem, kas eh, nodarbojas ar ieroču kultūru vēsturiskajiem aspektiem. Mm, sastais pāns, ja tiktu grozīts, tad mēs piedāvātu grozījumu grozījumam Tas atkal ir atspoguļots slīprakstā. Tātad runa būtu par privātiem un publiskiem kolekcionāriem, kuri strādā tieši ar kultūra vēsturiskajiem aspektiem un kas ir atzīti attiecīgās dalībvalsts teritorijā, kuriem ir atļauja turēt savā īpašumā funkcionējošus attiecīgās kategorijas šaujamieročus. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tālāk doktors Mario Silves. Itālijas uh, ieroču ražotāju apvienības pārstāvis. Thank you. Thank you, Madam Chair. Eh, Paldies. Mazā, manā prezentācijā es gribētu paskaidrot uh, kāds ir mūsu redzējums eh, uz eh, šo direktīvu un eh, paturot prātā to, ka runa ir par civiliem ieročiem un to, kā tad varētu mainīties šī likumdošana. Mūsu organizācija ir dibināta 80. gadā Romā un tā apvieno 20 lielākos Itālijas ieroču ražotājus, kas pārstāv vairāk nekā 95% uh, no valsts uh, ražošanas. Uh, Itālijas nozara pārstāv 28% Eiropas Savienības šīs nozares. IEACS, kas ir Eiropas medību un sporta ieroču institūts eh, ir, ne, mm, ir bezpējas organizācija, kas ir dibināta 76. gadā, un tur apvienoti jālā, eh, mm, ražotāji, kā eh, arī tātad ražotāji, kas koncentrēs tieši uz medību un sporta ieročiem. Mūsu nozares ietekme ir tāda, ka um, katru gadu tiek saražoti aptuveni 2 miljoni vienību un uh, aptuveni 200 izplatītāju, 14 tūkstoši sīkāk izplatītāju un 300 tūkstoši kolekcionāru Eiropā varam aplēst. Aptuveni uh, 12 miljoni uh, cilvēku ir uh, ieguvuši licences un tad viņiem ir tiesības turēt šos ieročus un uh, Eh, vēlos uzsvērt arī to, ka medības un sporta ehm, šaušana ir ļoti nozīmīga nozara, kas arī ehm, sniedz nodarbinātības iespējas, un eh, tātad eh, šī, šai nozarei ir diezgan liela nozīme. Varat redzēt slaidā gadus, kuros nākušas klajā vairākas direktīvas tiesība akti, kas attiecas uz šauram, šaujamieročiem, Un ko tad nozīmē 2012. gadā pieņemtais eh, ANO protokols, eh, kas ir pēdējais tiesība akts, kas eh, līdz šim ir pieņemts šajā jomā? Vai jautājums ir par to, vai visas dalībvalstis vispār ir ieviesušas praksē visu iepriekš minēto likumdošanu? Turklāt, ja mēs izceļam konkrētāk konkrētākas daļas eh, šajā protokolā, tad, piemēram, astotais eh, pants eh, nosaka to, ka marķēšana ir būtiska ieroča sastāvdaļa. Un tās likvidēšana padara ieroci neizmantojamu. Tas nozīmē to, ka visiem ieročiem ir jābūt marķētiem un reģistrētiem saskaņā ar šo direktīvu. Un uh, pretējā gadījumā ir jābūt uh, šā ieroča deaktivēšanai. Mēs te varam redzēt to, ka ir nepieciešamība izcelt uh, to, ka sistēma Eiropas Savienībā ir jāharmonizē, ir jāvienojas par vairākām vadlīnijām, kas atvieglotu e, šo sistēmu un tieši būtisko daļu marķēšanu. Ko tieši tas nozīmē, kā to interpretēt, es domāju, ka nākamie runātāji varbūt labāk to paskaidros. Par mani taču um, īsumā varu teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai šie marķēšanas standarti tiktu atzīti, tiktu atzīti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs lai marķēšana būtu harmonizēta. Tās uh, valstis, kurām nav um, iepriekšējais pieredzes, tām būtu jā, jāatzīst citās valstīs uh, ieviestā tiesību praksa šajā jomā. Šeit mēs varam redzēt uh, slaidus ar uh, ieročiem un viņu sastāvdaļām kas tad ir šīs būtiskās sastāvdaļas, kas būtu jāmarke, jāmarķē. Um, piemēram, pusautomātiskais ierocis, ko varat uh, redzēt šobrīd attālā. Un pistole. Daudzi, um, kā zināms, um, daudzi no šiem ieročiem ir ar daudziem dažādiem modeļiem un apakšmodeļiem, tāpat kā automašīnās. Katra daļa ir atšķirīga un līdz ar to ir kļūdaini uzskatīt, ka viena šī daļa būs derīga jebkuram citam līdzīgam ierocim, tātad um, šeit uh, Ir dažādi mādīgi uzskati, kas eh, sarežģīja pašreizējo situāciju. Runājot par nebūtiskajām ieroču daļām, tās ir tāda daļas, kas nav uh, vitāli svarīgas ieroču darbībai, um, kuras var viegli aizstāt. Um, klusinātāji, piemēram, aptikas eh, lēcas, magazīnas, um, un citas daļas, kas nav vitāli svarīgas ieroču funkcionēšanai. Kā tiek definēts uh, ierocis uh, trešajā pantā ANO ieroču protokolā, tas tiek definēts šādi. Tas nozīmē jebkādu pārnēsājumu uh, ieroci, kas ir paredzēts vai var tikt modificēts tā, lai ar to šautu. Deaktivācija, ja deaktivēšana ir uh, process, uh, kurā neatgriezeniski ierocis tiek uh, um, padarīts par neoperatīvu, tātad darboties nespējīgu, un ar to vairs nekad nav iespējams šaut. Šeit ir arī atsaucas uz tiesību aktiem, un tātad šeit visi šie elementi neietilpst direktīvas aptvērumā. Signāli ieroči un e, trauksmes e, ierīces e, var tikt uzskatītas par šaujamieročiem, ja tos var tā pārveidot un pēc tam pārveidot atpakaļ par signāli ieročiem vai signalizēšanas iekārtām. Un tur, protams, ir arī vairāki izņēmumi. Eh, tomēr jautājums ir par to, kurš tad ir atbildīgs eh, par eh, korektu šo noteikumu ieviešanu praksē dalībvalstīs. Tālāk jautājums, kas attiec uz B7 pusautomātiskajiem ieročiem. Šeit ir 91. gada ehm, direktīva spēkā, un pēdējo 25 gadu laikā visās dalībvalstīs ir bijis jādiskutē par šiem jautājumiem. Um, kādi tad ir šie pusautomātiski ieroči civilai izmantošanai? Um, un šie ieroči faktiski līdzinās automātiskiem ieročiem. Zināms, līdzsvars uh, tika panākts, uh, un es domāju, ka um, vajadzētu izvērtēt uh, optimālākos um, variantus, kas būtu vislīdzvarotākie un kas uh, ļautu uh, optimāli šī ieroču tirgus uh, kontroli. Es domāju, ka vairāki varianti ir nepieciešami, lai panāktu kompromisu un lai varētu panākt kompromisu gan starp nozari, gan starp lietotājiem, gan starp likumdevējiem un tiesības sargājošajām iestādēm. Runājot par automātisko ieroču pārveidošanu, um, šeit mēs varam runāt par ieroču demilitarizāciju, un um, ja ieroči tiek pārveidot saskaņā ar vadlīnijām, tad uh, tas, uh, uh, un ja tādējādi var garantēt ieroča neatgrieznisku pārveidi par civilo ieroci, tad uh, Eh, uz viņiem aizliegumi nevajadzētu attie attiekties. Un eh, secinājumos varu teikt, ka hm, ieroči būtu jāmarķē vienā būtiskā sastāvdaļā, lai izvairītos no eh, vakumiem un kļūdām, ko varētu radīt vairāki marķējumi ieroči, kas ir neatgriezniski deaktivēti un kas saņēmuši attiecīgu certifikātu uh, Uh, uz tiem nevajadzētu attiekties direktīvas aptvērumam, aptvērumam un tāpat uh, signālieroči vai uh, signalizācijas iekārtas būtu jāizslēdz no šī aptvēruma, tāpat jebkādiem uh, objektiem, kam ir nedeaktivēts būtisks uh, komponents, uh, tas būtu jāiekļauj jau šojam ieroču kategorijā, uh, ņemot vērā, ja, ka tur var pievienot šādu komponentu. Paldies! Can I remind member Atgādināšu deputātiem, ja viņi plāno uzdot jautājumus, tad tagad būtu vislabāk signalizēt šo vēlmi, tā lai mēs varētu sastādīt runātāju sarakstu. Labi, tad turiet rokas, es piefiksēšu jūsu vārdus. Nākamais runātājs ir Cedriks Portivans, kas ir no pētniecības grupas par mieru un drošību. Ģenerāldirektora vietnieks Lūdzu, Cedrik. Paldies, kā jūs zināt, eh, šobrīd eh, diskusijas par šo priekšlikumu ir tādas eh, reduktīvas. Tās ir nākušas klajā pēc Parīzes atentātiem un tās tiek prezentētas kā tāds līdzeklis, lai cīnītos ar šīm problēmām. Kā jau teica Filips Nabus, tad faktiski šeit jau ir, bijis, ir bijusi priekšvēsture un mērķis ir regulēt legālo tirgu un izvairīties no tā, lai būtu pārauti tilti starp legālo un nelegālo tirgu. Šeit eh, ir iekļaut arī vairāk elementi no ANO protokola, un tā tad ir arī uzlaboti eh, vairāk trūkumi un vakumi, kas parādās pašreizējā likumdošanā, un pie kā komisija pēdējos gadus strādājusi. Direktīvas priekšlikumā ir vairāki ļoti būtiski noteikumi, piemēram, par marķēšanu, izsakojamību, pārdošanu internetā, kā arī vairāki elementi, kas uh, liek šaubīties par racionalitāti un um, praktisko pusi. Runājot par aptvērumu, jaunās definīcijas brokeriem dīleriem ir skaidrāks. Um, Tāpat eh, iekļaujot klusinātājus un eh, citus līdzīgus elementus, eh, mēs speram pozitīvu soli, taču tajā pašā laikā nevajadzētu tos iekļaut automātiski būtisko sastāvdaļu kategorijā. Te runa drīzāk ir par aksesuāriem, ko varētu izcelt kā atsevišķu kategoriju. Te runa tātad ir par marķēšanas procedūras piemērošanu, kas ir paredzēta direktīvas līmenī. Vispārīgi uh, būtisko sastāvdaļu definēšana ir nepieciešama, ņemot vērā to, cik uh, būtiska loma šīm, uh, šiem elementiem ir uh, tirgu un arī nelegālajā tirgu. Runājot par otro punktu, un ar to saistītajām diskusijām, protams, tie ir plašas debates. Protams, iek, muzeju un kolekcionāru iekļaušana ir acīm redzama. Nav runa par muzeju un kolekcionāru uh, Uh, labticības apstrīdēšanu, bet runa ir par uh, sabiedrības drošību, lai nodrošinātu to, ka uh, vietas, kurās ir ļoti daudz cilvēku un apmeklētāju, ir attiecīgi apsargātas un nodrošinātas pret iespējamu ļaunprātīgu šo ieroču izmantošanu. Runājot par kultūras un vēsturisku mērķu uzglabātiem ieročiem, ir pieņemams, eh, ka muzejos ir šādi ieroči, taču ir jābūt eh, skaidriem, skaidri definētiem un pietiekamiem drošības pasākumiem, kas eh, ļautu cīnīties ar šo ieroču nonākšanu neleg nelegālajā tirgu. Tāpat nedrīkst atļaut tādu ieroču turēšanu, kas ir aizliegta, lai kāda arī būtu mērķi. Tātad, kā ierobežot un definēt uh, ieroču turēšanu privātajās kolekcijās. Tas vēl ir jautājums, kas nav līdz galam atbildēts. Runājot par deaktivētajiem ieročiem, direktīvas priekšlikumā, mūsuprāt, ir vairākas nekonsekvences. Ja šo ieroču iekļaušana aptvērumā ir pozitīvi vērtējama, tad var rasties jautājums par to, kāpēc A kategorijas ieroči arī pēc deaktivēšanas joprojām paliek šajā kategorijā. Te ir nekonsekvence. Uh, Kaut gan mēs taču esam pieņēmuši tiesību aktus par deaktivēšanas sakām. Jaunās kopējās deaktivēšanas normas nav pietiekamas un vajadzētu iespējams nostiprināt šo regulējumu. Par A kategoriju uh, un uh, A kategorijas deaktivētiem ieročiem, kas uh, nav ietverti tādēļ, ka tie ir deaktivēti pirms Um, šīs, šie tiesību aktam stāšanās spēkā arī ir viens no jautājumiem. Jebkurā gadījumā ir jānodrošina deaktivēto ieroču um, aprits kontrole un tiem ir jānonāk C kategorijām. Tālāk uh, runājot par pusautomātiskiem ieročiem civilajiem nolūkiem, um, kamēr šie ieroči bija kategorijā, kur var tikt eh, izsniegta atļauja, tad eh, uz tiem attiecās eh, noteikumi par vizuālo izvērtējumu. Taču šobrīd definīcija ir visnotaļ ierobežota, un to vairs nav iespējams pienācīgi piemērot kraksē kas nozīmē to, ka tīri subjektīvi tiek izvērtēts tas, vai tas izskatās vai neizskatās pēc uh, pusautomātiska ieroča. Uzskatām, ka uh, tādajādi A7 kategorijas daudz ieroči uh, netiek uh, deklarēti un nonāk uh, nelegālajā tirgu uh, kopš 2008. gada uh, likumdošanas uh, Beļģijā šāda situācija ir izveidojusies um, tieši šo ieroču jomā uz kādiem konkrētiem elementiem mēs varam balstīt uh, savu lēmumu un kāda būs ietekme uh, šiem lēmumiem uz uh, ieroču apriti un cilvēku drošību. Um, ja ir centieni traucēt un ierobežot sporta šaušanas cienītājus un medniekus, tad tas noteikti izdosies, taču ja ir centieni uh, ierobežot to ļaunprātīgu ieroču izmantošanu un noziedzīgu to izmantošanu, tad uh, šis mērķis faktiski netiek panākts, uh, jo nav pietiekami skaidrs definīcijas uh, visos jautājumos un ļoti bieži praksē šie noteikumi nav īstenojami un piemērojami. Ir vairāki varianti, kādus varētu izmantot šo normu piemērošanas uzlabošanai varētu, piemēram, pielāgot to līdzīgu sistēmu, kā pastāv, kā tā, kas pastāv ASV, uh, alkohola un tabaks izstrādājumu kontrolē. Uh, lai nu kā ņemot vērā šī brīža ieroču pirkšanu pārdošanu internetā, ko ir ļoti grūti kontrolēt un uh, kas dažkārt ir ārpus likuma, uh, um, aizliegt to visiem izņemot dīlers un brokerus būtu ļoti pozitīvi vērtējams solis un vajadzētu harmonizēt šo praksi visā Eiropas Savienībā, taču tas nav pietiekami. Ja nebūs uh, stri, stingras kontrolas um, pārdevēju līmenī, um, tieši ārpus Eiropas Savienības pārdevēju līmenī, tad uh, šo uh, rezultātu nevarēs panākt ja ieroči tiek deaktivēti balstoties uz citām normām, nevis ES normām, tad eh, ļoti bieži tos var vieglāk reaktivēt, un līdz ar to šis process vēl nav gana kontrolēts. Ir eh, jāvar pārbaudīt eh, visu procesā iesaistīto personu identitāte, un to varētu veikt kompetenta uh, um, valsts iestāde, kas nodarbotos ar šiem jautājumiem. Tātad vajag uh, konsekventu direktīvu, kas uh, cienītos maksimāli ar visiem trūkumiem un lakumiem, kas šobrīd parādās. Būtu vēlams uh, uh, paturēt prātā arī to, ka pirms pāris gadiem mēs pat nevarējām iedomāties, kādas problēmas uh, varētu rasties signālieroču un signalizācijas iekārtu sakarā. Un šobrīd uh, mēs pie tā aktīvi strādājam, tādēļ ir nepieciešams prognozēt jau saulēcīgi attīstību, lai panāktu to, ka uh, cilvēki nevarētu ļaunprātīgi izmantot uh, to, kam viņi var piekļūt ārpus Eiropas Savienības un kas ir aizliegts šeit. Paldies! So Tagad ir laiks uzdot jautājumus. Un ir pieteikušies. Vilts, Jusiela Aiho, Lucija Kansāre, Virginia Rossier, Sergio Cofferati un Mailin Trazinski on the list, but because I'm the rapporteur. Es pati esmu referente, līdz ar to es arī uzdošu jautājumus, bet ja vēl kāds gribētu būt runātājs sarakstā, tad lūdzu. Tātad no šādiem ieroču komitejas. Es nelīdz galam sapratu, par ko jūs runājāt, tad, kad tika runāts par izsekojamību un reģistriem, jo, ja es pareizi sapratu, katrai valstī obligāts marķējums un marķējuma reģistri ir pieejami. Vai jūs runājat par to, ka reģistru savstarpējā uh, pieejamība nedarbojas, vai arī varbūt uh, marķēšana nedarbojas? Vēl viens jautājums ir jautājums par muzejiem. Es pilnībā saprotu muzeju problēmas, bet es gribētu arī saprast, cik svarīgi ir kolekcionāri. Silas kungs, manuprāt, jūs pieminējat to, ka marķējums būtu jāliek tikai uz viena no pamatelementiem, tad katra, ja es pareizi atceros, tad nu, noteikumos ir teikts, ka ir jābūt marķējumam uz, katra, uz katras pamatsastāvdaļas. Šie bija mani komentāri, un tad es ļaušu kolēģiem uzdot savus jautājumus, un tad eksperti varēs teikt, es lūdzu, Anem, arī paldies, Viki. Esmu no Tautas partijas grupas uh, eh, referenta IMKO komitejā. Esmu ļoti gandarīta par to, ka mums ir šeit uh, šī iespēja apmainīties ar viedokļiem, jo tad, kad mums ir jārunā par šiem jautājumiem, par Empiāna jautājumu, uh, Runājot par muzejiem un kolekcionāriem, es gribētu it īpaši ņemot vērā to, ko teica pata Vasokungs. Jautājums par drošību. Vai ir bijuši gadījumi, kad kolekcionāru muzeja ieroči tiktu izmantoti pretrunā ar likumu, vai jūsuprāt drošība, kas tiek nodrošināta muzejos, ir pietiekama. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka A kategorijas ieroču aizliekšana, no, lai, lai tie nediektivizētā veidā tiktu izstādīti muzejos vai atrastos privātajās kolekcijās, es uzskatu, ka tas ir pārvērīgi. Tad jautājums ir vispār, ja mēs runājam par privātām kolekcijām, cik uh, daudz ieroču tur ir uh, Sivis skundze. Jūs runājat par ieviešanu un Jūs runājat par to, ka vairāk noteikumu mums nevajag, bet būtu nepieciešams ANO protokolu piemērot precīzāk. Varbūt jūs varētu pateikt, nosaukt vārdā, kur šobrīd ir vislielākie trūkumi, kur jūsuprāt būtu nepieciešams koncentrēties Potavā kungam. Jautājums par distances pārdošanu, par Kur tieši ir problēma? Kāpēc jūsuprāt nebūtu nepieciešams pārdot, pārdot ieročus, piemēram, internetā? Mēs šeit īstenībā runājam par pārdevējiem un pircējiem, kuriem ir attiecīgās licences, licences pārdot, licence pirkt. Kāpēc būtu nepieciešams to aizliegt? Jo mēs šeit runājam par tirdzniecību, uh, Un ir sevišķi tie, kuri varbūt dzīvo laukos, um, viņi izmanto uh, šo pārdošanu, uh, tālpārdošanu. Uh, šī direktīva ir par ieročiem, kas tiek glabāti izmantojot licenci legāli. Jautājums ir, kāda ir pamat prioritāte, ko mēs varam darīt, lai šie ieroči, kas tiek uzlabāti legāli, lai mēs izvairītos no tā, ka ieroči tiktu izmantoti noziegumiem, nelegāli. Bet uh, varbūt es nelīdz galam vienkārši sapratu, ko jūs teicāt, bet uh, es gribētu vairāk informācijas. Lūdzu, nākamais runātais. Paldies! Komisijas priekšlikumā ir norādīts, ka, ka pilna, pilna automātiskie ieroči, A kategorijas ieroču uh, civiliedzīvotājiem vispār nebūtu pieejami. Bet, protams, ja ir e, muzeja, autorizētie muzeja un kolekcionāri, tad būtu iespējams, būtu iespējama atkāpe. Mēs šeit runājam par, par to, ka ieroči tiek glabāti legāli un tiem ir uh, milzīga vēsturiska un monetāra vērtība. Šeit mēs runājam arī par to, ka šos noteikumus varētu ieviest retroaktīvi, un tas, protams, ļoti negatīvi ietekmē situāciju. Komisija vairāk kārt ir teikusi, uh, ka uh, ieroču kolekcijas ir veids, kā noziedznieki tiek pie ieročiem, bet, manuprāt, šāds uh, paziņojums nav īsti precīzs. Somijā, manā valstī, ir pietiekami daudz automātisko šaujam ieroču, kas atrodas privātās kolekcijās. Un mēs runājam par automātiskiem, uh, pusautomātiskiem ieročiem, šautenēm un tā tālāk. Un saskaņā ar mūsu datiem nereizi šādi ieroči, kas atrodas kolekcijās, nav izmantoti uh, nozieguma pastrādāšanā. Nu, tad jautājums ir tīri empiriski, kur šeit ir problēma, bet varbūt komisija mēģina salabot to, kas nemaz nav salūzas. Iekons arī. Kundze, paldies priekšsēdētāji. Eksperts teica, ka diskusija par šo direktīvu ir bijis tāda minimalistiska. Es neatceros kādu citu direktīvu, par kuru tika, tiktu runāts tikpat plaši. Paldies arī Vikijai Fordai, mūsu referentei, par to, ka viņa tādu pacietību strādā pie visiem šiem dokumentiem. Viņa arī risina problēmas, par kurām runā deputāti, Eh, mērķis ir samazināt, samazināt nelegālo ieroču tirniecību un organizēto noziedzību. Šie mērķi ir ļoti labi. Bet es tiešām gribētu dzirdēt no, eksports, no, eks, no eksperta puses, par kādām situācijām mēs runājam, kādas ir situācijas dalību valstīs, kāda, kāda risinājuma šobrīd tiek piedāvāta piemērs. Un Josi Halā jau pieminēja, ir tas, ka Mērķis, protams, nav uh, kādā veidā ierobežot uh, valsts, valsts aizsardzības sistēmu vai vājināt to, bet Somijā, piemēram, ir tā, ka mūsu aizsardzības sistēma ir saistīta, ir balstīta uz, uh, uz iesaukšanu armijā, un līdz ar to ļoti daudz cilvēku šobrīd atrodas rezervē. Un tieši šādā veidā mēs esam izveidojuši savu militāro sistēmu. Komisijas priekšlikums un pirmais pielikums, kurā ir norādītas šaujam ieroču kategorijas un, un ir norādīts, kāda ieroči nedrīkst atrasties privātās rokās, Un pēc būtības sanāk tā, ka atsevišķu valstu militārā aizsardzība varētu tikt vaināta. Es tiešām ceru, ka cilvēki saprot, ko es uh, gribu pateikt, kāda ir situācija. Varbūt kādam šķiet, ka tas nav nekas sevišķs. Bet ir tā, ka ja mēs dažās valstīs pazīstam reālu situāciju laukos, tad uh, ir jāsecina, ka jauniešu gan, gan uh, puiku, gan meiteņu hobijs ir īstenībā medības. Viņi dodas uz mežu, lai novedītu kādu dzīvnieku, un, manuprāt, nebūtu īsti pareizi ierobežot, jo tad sanāk tā, ka 18 gadi ir slieksnis, 16 gadīgi, 17 gadīgi, līdz ar to nedrīkst ņemt rokā ieroci. Es tiešām ceru, ka mēs varēsim panākt labu kompromisu. Jo jo ir jāsaprot, kādas ir reālas problēmas un būtu nepieciešams šīs problēmas atrisināt. Un es tieši ceru, ka komisija strādās ļoti konstruktīvi. Lielas paldies jums! Tieši nehosiek. Paldies, eh, priekšstādētājs kundze. Paldies eh, visiem runātājiem un interesantajiem faktiem kas uzsver to, cik uh, ļoti nepareizi ir šī ideja un pieņemums par to, ka ir uh, tāds uh, strikts nodalījums starp nelegālo un legālo tirgu. Un cik nepareizi ir uzskatīt, ka tikai nelegālajā tirgu var iegūt ieročus šie noziedznieki. Kā zinām, tad um, pēdējo mēnešu un gadu laikā uh, ziņās ir bieži parādījušies fakti par noziedzniekiem, kas ir izmantojuši legāli iegūtus ieročus. Protams, viens jautājums, kas šeit parādās, ir arī par legālo, nekriminālo izmantojumu. Kā arī snēt situācijas, kas ir saistītas ar to. Ir dažādas problēmas, kas varētu rasties kolekcionāriem un tieši muzejiem. Un tad jautājums ir par to, vai vienkārša izslēgšana no aptvēruma muzeju un kolekcionāru gadījumā nebūtu pārāk eh, pārspīlēts veids, kā risināt šo problēmu, jo vēl nesen mēs saskārāmies eh, kriminālajā kontekstā ar eh, problēmām, kas ir saistītas ar senu ieroču izmantošanu mūsdienās. Un runājot par izsekojamību Un uh, tikai viena būtiskā elementa marķēšanu. Uh, tas, šis uh, piedāvājums uh, šķiet visnotaļ uh, pretrunā ar uh, to, kāds tad ir ieroča raksturs, ka tas tiek definēts par bīstamu. Vai šādu priekšlikumu vispār var apsvērt? Šobrīd man izskatās, ka nē. Sergio Cofferati. Cofferati. Grazie Presidente, ringrazio anch'io i nostri ospiti che ci stanno fornendo elementi di. Paldies! Paldies arī mūsu viesiem, kuri ir snieguši papildu informāciju, kas būs ļoti noderīga, veicot mūsu izvērtēšanas darbu. Man ir pārsīs jautājumi. Nu, atbildes mēs varētu ar iz, izmantot arī likumdošanas darbā. Pirmais jautājums ir saistīts ar kolekcionāriem. Mēs dzirdējām vairākus runātājus sakām, ka kolekcionāri tā ir atsevišķa pasaule, viņiem ir nepieciešams atsevišķs izņēmums. Nu, un es arī zinu, kas ir mūzejs, bet Eiropas normas, kas e, nosaka e, kolekcionāru pazīmes, ir ļoti atšķirīgas. Šeit nav tādu vienotu noteikumu. Līdz ar to arī nav iespējams eh, izveidot izņēmumu, ko attiecināt uz tik dažādu grupu. Pirms mēs cenšamies ko tādu panākt, mums vajadzētu nonākt pie kaut kādiem vienotiem nosacījumiem. Es domāju, ka tas ir būtisks uzdevums, bet es gribētu saprast, ko jūs par to domājat kā mēs eh, tad varētu iedibināt zināmu vienotību šajās te normās, kas eh, valstīs ir tik ļoti atšķirīgas. Otrs jautājums man ir par uh, tirzniecību tiešsaistē. Es īsti nezinu, vai mēs varētu izveidot tādas normas, kas ļautu ieročus tirgot uh, internetā. Es domāju, ka šāda tirzniecība ir iespējama, ja izsakojamība un pārbaudas eh, var tikt garantētas, jo citādi mēs eh, varētu radīt situāciju, kad vairotos Tāda diezgan anomāla prakse. Un visbeidzot, Eiropas uh, regula par uh, šaujamieroču deaktivizēšanu nesen ir tikusi pieņemta, un es īsti nesaprotu, vai šī regula tik tiešām darbojas un vai efektīva deaktivēšana ir uh, atgriezieniska vai nav. Nu, un, uh, ja nav, tad mums vajadzētu konkrētas kontrolas normas, lai pārliecinātos par to, ka deaktivēti ieroči vairs nevar tikt izmantoti. Lūk, tādi ir jautājumi, kas man ir nākuši prātā uzklausot jūsu prezentācijas. Labprāt, dzirdēšu atbildes. Paldies, Sergio! nākamais būs uh, Gruzinski, bet uh, pirms tam vēl man kāds komentārs par tevis teikto. Es esmu dzirdējis atsevišķus uh, franču valodas runātājus izmantojumu vārdu neutralizēt, tad, kad runa ir par deaktivi, deaktivēšanu. Nu, un man kā angļu valodas runātājiem vārds deaktivēts nozīmē neatgriezeniskas izmaiņas, tātad deaktivētas uz visiem laikiem. Savukārt, franciski runājot par neutralizēšanu, tad, man liekas, te tāda valodnieciska neskaidrība. Man liekas, ka tad, kad franču valodas runātāji saka neutralizēt, tad tas izklausās tā, ka kaut kādu sastāvdaļu uh, ieroci noņem, bet eh, to var atlikt atpakaļ un tad ierocis atkal darbotos. Tātad eh, tīri juridiskā ziņā runājot, deaktivēšana nozīmē neatgriezeniskas izmaiņas, tātad ierocis vairs nevar tikt izmantots. Nu, un eh, franču valodā šķiet tas tiek saukts par neutralizēšanu. Nu, tā vismaz es to saprotu valodnieskos pusi. Bet, nu, ir skaidrs, ka mēs visi strādājam pie tā, lai nodrošinātu to, ka šī neutralizēšana vai deaktivēšana ir tāda galīga. Mēlī vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs uh, apsteidzāt mani, jo es grasījos tieši lūgt ekspertiem uh, konkretizēt šo terminu izmantojumu - neutralizēts un deaktivēts. Kurā gadījumā paldies, eh, kungi, par jūsu precizējumiem. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs eh, teicāt par muzejiem un kolekcionāriem. Es domāju, ka ieroči, tāpat kā viss, kas dzīvo muzejā, tiem ir jābūt tādiem, kādi tie ir. Vai tas būtu ierocis vai cits objekts, kas tiek eksponēts, tā ir mūsu vēstures daļa un tās ir arī mācība nākotnē. Es domāju, ka valstu tiesību akti šajā jomā būtu pietiekami, lai tātad regulētu kolekcionāru darbību. Jautājums Silvis kungam. Es īsti nesapratu jūsu sacīto, bija tehniskas problēmas, tādēļ nedzirdēju konkrētos skaidrus, kurus jūs minējāt. Man nebija laika tos piefiksēt. Tātad eh, runājot jau par neutralizēšanu, deaktivēšanu. Eh, to jau vairs neminēšu tā kā jūs to minējāt. Un viens no runātājiem minēja Muhameda Merā gadījumu, kurš izmantojis senu ieroci. Bija patiekami pārsteigta par to, ka jūs runājāt skaidri un gaiši par to, cik sarežģīta situācija ir ieroču brīvā saprats jomā. Uh, Eiropā. Varbūt jūs varētu iepazīstināt mūs ar kādām detaļām par to, kā šis ierocis eh, nonāca pie šī eh, cilvēka un kā tas varēja notikt. Un jautājums eh, visiem ekspertiem, kādas būtu jūsuprāt papildu izmaksas vai ieguvumi, kādi radīsies pēc šī komisijas priekšlikuma? un kāds būs sekas ieroču nozarē. Kristiāna Felna. Kristiāna Vārta. Paldies! Pavisam īsts jautājums. Nu, tā kā komisija šķiet ir atvērusi Pandoras lādi, tad eh, jautājums ir, vai tik tiešām ir jālabo kas tāds, kas varbūt nav salūzis. Mm, būtu vērts no komisijas redzēt tādu padziļinātu ietekmes izvērtējumu. Tas būtu ļoti vērtīgi, tāpēc man divi jautājumi. Pirmkārt, es gribētu zināt, eh, tad, kad mēs runājam par pusautomātiskajiem ieročiem, eh, kas ir līdzīgi automātiskajiem ieročiem, nu par cik lielu ieroču skaitu tad mēs runājam, cik tādu ir Eiropā? Es tā saprotu, ka tas ir subjektīvs izvērtējums, varētu būt grūti aplēst, bet, eh, nu, aptuveni Jo, ja mēs kaut ko grasāmies aizliegt, nu, tad būtu labi zināt, eh, cik tieši. Nu, un otrkārt, ja mēs uh, cilvēkiem šādus te ieročus gribētu atņemt, tad es uh, pieņemu, ka viņiem būtu jāizmaksā kompensācija. Nu, un cik vērti ir šādi tie ieroči, cik daudz mums izmaksātu šādu te pusautomātisko ieroču aizliekšana un uh, atsevināšana. Uh, Lūk, cik uh, vērtīgi ir šādi ieroči naudas izteiksmē. Es uh, eh, mēģināju atrast arī statistiku par uh, noziegumu, par likumpārkāpumu skaitu, kas ir pastrādāti ar, piemēram, legāli turētiem pusautomātiskiem ieročiem, kas ir līdzīgi automātiskiem ieročiem. Vai kāds varētu nosaukt skaitli, lai mēs zinātu, cik liela tad ir problēma. Ir ļoti grūti izstrādāt likumdošanu, ja trūks šādu te pamatfaktu. Paldies! Paldies! Vērsīšos pie pirmās runātāju grupas, bet, nu, droši vien, ka ir daži jautājumi, uz ko gribētu atbildēt arī citi eksperti. Nu, un pēdējie jautājumi droši vien drīzāk ir uh, komisijai vērsti, kuriem es ļaušu izteikties beigās. Par Nu, izskatās, ka jaunākās ziņas liecina par policijas reidu saistībā ar Parīzes uzbrukumiem un ir uh, ticis šauts arī uz uh, policijas darbiniekiem. Tas viss ir noticis šīs sanāksmes laikā. Tā kā, nu, tas tikai vēlreiz apliecina to, cik svarīgi ir turpināt cīņu pret uh, terorismu. Un ir jānodrošina tas, ka likuma paklausīgie iedzīvotāji arī tiek pārstāvēti. Vai kas no runātājiem vēlētos izteikties? Varbūt eh, turpināsim sākotnējo secību katram pāris minūtes. Paldies, referents kundze. Pirmais jautājums par neutralizāciju un deaktivēšanu. Mm. Franciski neutralizēšana nozīmē to pašu, ko angliski deaktivēšana. Neutralizācijai jābūt uh, neatgriezeniskai Francijas uh, tiesību izpratnē. Neutralizējot uh, ieroci, nu, šajā sakrā mēs mēģinam panākt pilnību, bet, protams, mēs nekad neesam pati pilnība. Esam mēģinājuši korģēt šo procedūru, tātad neitoziešanas eh, sakarunātājs procedūru, lai eh, panāktu optimālu rezultātu. Tālāk runājot par izsekojamību, saņēmu vairākus jautājumus par šo aspektu. Ir skaidrs, ka mums eh, tiesības sargājušajām iestādēm izsekojamība ir ļoti liela problēma, jo mums vienmēr ir lielas grūtības, kad ir jātiek galā ar ieročiem, kas, uz kuriem netiec direktīva, kā piemēram tā saucamajiem militāriem ieročiem. Tāpat kā ar ieročiem, kas sākotnēji bijuši legāli, ražoti legāli, un bez tam nonākušas, nonākuši ieroči ir nelegālajā vidē. Kā nodrošināt šādu ieroču izsekojamību? Runājot par izsekošanu, ieroču izsekojamību, varbūt, ka es neprecīzi izteicos. Kopš 2008. Eh, gada paskatītās eh, direktīvas mums ir informātikas sistēmas, kas ir valstu līmenī izveidota, un tajā parādās ieroču aprite valstī. Bet problēmas rodas, kad uh, ierocis uh, tiek uh, nopirkts uh, citā valstī un kad uh, tas uh, tiek pasūtīts uz ārzemēm vai iegādāts uh, ārzemēs. Uh, citā tātad Eiropas Savienības valstī. Nav saiknes starp Eiropas Savienības dalību valstu reģistriem. Un ir grūti nodrošināt uh, šādu saikni, jo katra dalībvalsts ir izveidojusi šos uh, reģistrus uh, saskaņā ar saviem standartiem. Šobrīd ir nepieciešami drukāti, uz papīra drukāti dokumenti, kas tiek uh, izsniegti ieroču turētājiem, pirmkārt valstī, kas uh, ļauj importu, un otrkārt valstī, kas ļauj šī ieroču eksportu. Cilvēks, kas nopērk ieroci, arī saņem šos papīra dokumentus. Taču nav skaidrs, kas tad ir tas konkrētais ierocis, uh, Eh, kas tiek nopirkts un kurā brīdī un kā tas pārceļo no vienas valsts uz otru. Nav izsekojamības eh, starp divām valstīm. Un tieši to mēs arī vēlamies likvidēt, šo problēmu. Pēc Londonas un Madridas eh, atentātiem bija tā pati problēma ar sprākstvielām. Paldies, nākamais nātais. Um, thank you, yes. Paldies. Jā, vesela virkni jautājumu izskanēja. Pirmkārt, saikne starp privātiem kolekcionāriem un uh, muzejiem, tātad uh, publiskām kolekcijām. Un galvenā lieta, ko šeit teikt, ir uh, objekti, par ko mēs runājam, neatkarīgi no tā, kuru īpašumā atrodas, ir mūsu kopīgā mantojuma daļa. Muzeja kolekcijas, protams, uh, tiek veidotas uh, no privātām kolekcijām. Uh, Nu, ja muzeja ir sabiedrisks labums, nu, tad mēs liedzam pieeju sabiedriskajam labumam, liedzot uh, pieeju šīm kolekcijām. Bija jautājums par muzeju drošību, vai ir bijuši gadījumi, kad um, muzeja objekti tikuši nozagt un izmantot nelikumīgos nolūkos. Nu, cik tālu man zināms, nav neviena tāda gadījuma bijis. Vai muzeja drošība ir atbilstoša? Nu, es varu runāt tikai par apvienoto karalisti Un mūsu atbildi ir jā, mūsuprāt, jā. Drošība ir pietiekamā līmenī. Piemēram, mēs nepārdodam ieročus no mūsu kolekcijām. Jūs nevarat uh, no karaliskās ieroču glabātos iegādāties A kategorijas ieroci, un arī fiziskā apsārce ir uh, ļoti augstā līmenī, ir, piemēram, eksplozija drošas durvis un uh, citi drošības elementi. Ierobežota piekļuve Nu, tātad cilvēki, kas var piekļūt šiem te ieročiem, eh, viņi ir pakļauti drošības pārbaudēm un viņiem ir pamatots iemesls piekļūt šiem ieročiem. Viņi arī tiek pārmeklēti, ierodoties. Mums ir inventārs, inventārs saraksts, mēs ļoti labi zinām, kur katrs ierocis atrodas. Ja kaut kas pazustu, mēs uzreiz to zinātu. Nu, un izcelsme, no kurienes kas nāk, mēs ļoti rūpīgi to pārbaudām. Uh, lai nodrošinātu to, ka mēs zinām, no kuriem šie ieroči ir nākuši, un uh, ja mums ir šaubas par to izcēlesmi, mēs neiegādāsim šādus ieročus. Privāta kolekcija drošība. A kategorijas uh, ieroči jau kādu brīdi atrodas privātu kolekcionāru rokās, ja viņiem ir attiecīgas atļaujas, un uh, šo atļauju iegūt nav viegli, līdz ar to es domājam, ka šī atļauja nodrošina pietiekam drošības līmeni. Jautājums par to, vai atbrīvojums no direktīvas, eh, kas būtu attiecināms uz muzejiem, vai tas būtu pārāk tālajoši, es domāju, ka nē. Es domāju, ja muzeja tiktu atbrīvot no direktīvas, tas jau nenozīmē, ka muzeja nebūtu pakļauti jau esošām stingrām kontrolēm. Eh, var runāt tikai savas valsts vārdām, mūzijiem ir jāiziet akreditācija, jāsaņem licence, lai glabātu šādus ieročus, un viss notiek sadarbībā ar policiju. Tā kā es domāju, ka aizsardzības līmenis ir atbilstošs. Kolekcionāri, vai tas nav pārāk plaši definēts jēdziens, nu, ir dažādas kolekcionāru definīcijas šobrīd spēkā, varu minēt dažas, kā tādas, kas ir diezgan precīzas, bet, nu, ļoti iespējams, ka mēs varētu nonākt pie kopīgas definīcijas kolekcionāriem Eiropā, bet uh, mēs varētu nonākt arī pie kopīgiem nosacījumiem, kas ļauj turēt šādus ieročus. Uh, es domāju, ka šādi nosacījumi būtu ļoti noderīgi. Un visbeidzot, uh, deaktivēšanas izmaksas. Mēs esam tam pievērsuši uzmanību, arī Karaliskais kara muzejs ir to skatījis aptuveni miljonus mārciņu. Uh, izmaksā kolekcijas deaktivēšana. Mūsu kolekcija tehniskā ziņā nav vērtīga, jo tā nav nopērkama, bet, eh, nu, aptuveni desmit miljonu nāciņu ir tā vērtība, kas iet uz zudumā, ja mums būtu jāde, jādeaktivē ieroči. Nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. Sākšu ar jūsu jautājumu būtisko sastāvdaļu marķēšana. Kā jau es prezentācijas gaitā norādīju, direktīva nosaka, ka marķējumam ir jābūt piestiprinātam uz eh, būtiskajiem elementiem eh, ierocī, tātad uz tām sastāvdaļām, eh, kuru klāt nesamība padarītu ieroci nelietojamu. Nu, un vēl pantā ir Vēl viens komentārs. Visas būtiskās detaļas būtu jāmarķē, un ir nepieciešama arī, piemēram, tirzniecības atļauja. Un ko tas nozīmē? Tātad viena šāda te būtiska elementa uh, sabojāšana nozīmētu, ka ir nepieciešama jauna šāda te darbībai būtiska detaļa, tā ir marķēta un jums ir nepieciešama atļauja tās iegādēji. Līdz ar to tiek nodrošināta atbilstība. Nevar būt nemarķētas rezervas daļas. No vienas puses, un no otras puses mēs izvairāmies uh, no liekas birokrātijas, uh, tātad, uh, lai mums būtu ārkārtīgi daudz, piemēram, sērijas numuru uz vienu ieroča. Eiropas komisijas priekšlikumā tas ir atspoguļots korekti, jo viņi piedāvā padarīt sistēmu Eiropas līmenī vienotu. Uh, Nu, tā lai visi ražotāji un visi importētāji būtu marķējuši vienu un to pašu ieroču detaļu sastāvdaļu. Nu, tādējādi varētu izvairīties no tā, ka, piemēram, vienā valstī tiek marķēts stovrs, citā valstī kas cits, nu, tad eh, varētu atrast nemarķētas eh, sastāvdaļas un izveidot ieroci bez marķējuma. Tā kā eh, komisijai taisnība tik tiešām vajadzētu marķēt tātad vienādas būtiskās ieroču sastāvdaļas visās valstīs vienādi. Es ceru, ka izteicos skaidri. Jā. Es īsti nezinu, cik praktiski īstenojams tas ir, bet jā, ideja ir skaidra. Potvānkungs. Man bija vēl, vēl citi jautājums, ko gribēju atbildēt, ja drīkst, saka iepriekšējais runātājs. Tātad turpinam, kur te būtu uzdeva jautājumu par to, ko mēs domājam par uh, vienādiem nacionāla līmeņa noteikumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēt mūsu uzmanību uz to, lai padarītu sistēmu vienādu visās Savienības dalībvalstīs. Piemēram, arī komisijai ir bijusi iespēja pārbaudīt to, ka dažās dalībvalstīs direktīva tiek piemērota vienā veidā, citās dalībvalstīs atkal citā. Uh, Tāpēc eh, tur tiešām ir eh, jāveido vienota sistēma, lai izvairītos no šādiem te robiem. Nu, piemēram, mēs runājam par deaktivēšanu. Deaktivēšana, piemēram, Francijā, Itālijā, Vācijā tiek īstenota atbilstošā veidā, nevienmēr vienādā veidā, bet rezultāts ir viens un tas pats. Es domāju, pats svarīgākais ir eh, izveidot iestādi, kas varētu apliecināt to, ka šaujamierocis tik tiešām ir pareizi deaktivēts. Nu, es nezinu, varbūt tās varētu būt šīs te oficiālās eh, marķēšanas iestādes vai kaut kādas pārbaudas iestādes, kas varētu certificēt deaktivēšanas faktu. Un eh, to pašu mēs varētu darīt arī ar signālieročiem. ieročiem Itālijā un Vācijā nu jau desmit gadus mēs ražojam signālieročus, ko nevar pārveidot par šaujamieročiem, jo viņiem nav šaujamieročiem nepieciešamo sastāvdaļu. Ja tiktu mēģināts šādu ieroci pārveidot par šaujamieroci, tas kurš vienkārši eksplodētu un nedarbotos. Koferatī kungs uzdeva jautājumu par deaktivēšanu. Nu, manuprāt, ir nepieciešama certificēšanas iestāde, kas varētu apliecināt to, ka deaktivēšana ir veikta korekti un ka deaktivētais šaimierocis tik tiešām ir drošs un vairs nav izmantojams. Runājot par nozares datiem, priekšādētāji aicina izteikties nākamo runātāju, jo dati ir pieejami mājaslapā. Visas prezentācijas ir pieejamas INCO mājaslapā, tā kā, ja ir jautājumi par eh, prezentāciju iekļautiem datiem, tos var atrast tur. Jā, labi. Paldies eh, runātājiem. Mēs nu jau aptuveni 25 minūtes kavējamies. Tāsene kungs nākamais runātājs. Sorry. Oh, um, Mr. Patron wanted to come back and respond. Patrons kungs vēlas atbildēt jautājumiem, atvainojos. What, two minutes? Uh, merci. Uh, très vite. Uh... Paldies. Ļoti īsi. Komentāri par uh, vairākiem jautājumiem, kas te tik minēti, piemēram, internets, kolekcionāri. Nu, es domāju, ka būtu jāpaturprātā tas, ka viena no galvenajām problēmām šeit ir uh, mēģinājumi nodrošināt pēc iespējas lielāku izolāciju starp uh, legālo un nelegālo jomu. Jo šobrīd situācija ir tāda, kā jau to teica vairāk runātāji, ka noziedznieki, kas vēlas pastāvēt noziegumu, vienkārši izmanto senus ieročus vai deaktivēts ieroči, kurus tie aktivē. Un tā tad teorētiski situācija ir regulēta, taču realitātē šie cilvēki var piekļūt legāliem ieročiem, lai pastādātu noziegumus. Pozitīvais ir tas, ka mēs esam identificējuši šo problēmu, taču negatīvais ir tas, ka uh, vēl ir ļoti daudz darām. Tādēļ uzskatu, ka ir ļoti svarīgi harmonizēt uh, un saskaņot un definēt kolekcionāra statusu, kas nepastāv visās Eiropas Savienības valstīs, un kāda ir šie nosacījumi, kas attieksies uz kolekcionāriem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī pilnvērtīgi ietvert interneta jautājumu, un papildināt direktīvas priekšlikumu tā, lai korekti tiktu ierobežots, eh, ierobežot ieroču pārdošana internetā, runājot tieši par ieroču pirkšanu internetā. Domāju, ka interneta tirdzniecības jautājums ir ļoti būtisks, jo mēs dzīvojam tādā vidē, kuru katrā dalībvalstī ir atšķirīga likumdošana, un tādēļ uh, ieroči var no A dalībvalsts var nonākt B Eiropas Savienības dalībvalstī un tas notiek bez jebkādiem šķēršļiem. Tādēļ ir ļoti pozitīvi, ka komisija vēlas regulēt arī interneta jomu. Pēdējais, ko vēlējos teikt, bija par muzejiem. Es domāju, ka ja Britu, piemēram, varētu sekot visas valstis, tas tiešām būtu ļoti pozitīvi. Tiešām ir nepieciešami uh, Um, muzeju um, drošuma pasākumi, kas jāizteno visās valstīs. Paldies, Žanuks Stasens no Beļģijas uh, mācīšanas iestādes. Et bonjour à tout le monde, bonjour madame. Labdien visiem klātesošiem, labdien priekšsādētājs kundze. Runāju Beļģijas karalistes uh, ieroču atbildīgās iestādes eh, vārdā, policijas vārdā, tiesības sagājušo iestāžu vārdā. Man pa kreisi sēž Beļģijas eh, federālās eh, krimināla policijas pārstāve ieroču kontrabandas jautājuma eksperte un pirms runā došu vārdu viņai. Paldies, jautājumi, par kuriem diskutējat šodien, ir ļoti svarīgi. Kas tad ir uh, būtiskās ieroču daļas, uh, kas ir kolekcionārs? Uh, šobrīd 4-5 km attālumā no šejienes ir apšaude, trīs policisti ir ievainoti ierocis eh, šobrīd tiek klasificēts presē kā kališ, Kalašņikava automāts, un mums eh, policijai būs jāzina, no kurienes tas ir nācis. Tādēļ izsakojamība ir ļoti svarīga. No kurienes eh, tas ir nācis, vai tas ir nozagts no kāda kolekcionāra kolekcijas, vai tas ir bijis deaktivēts ierocis, vai tas ir bijis pārveidot sakutiskai, akustiskais ierocis, tādēļ ir ļoti svarīgi harmonizēt šos jautājumus. Laimīgā kārtā neviens iedzīvotājs vismaz līdz šim tas nav apstiprinājies, nav ievainots, taču ir ievainots trīs policisti, tādēļ ļoti svarīgi šo jautājumu tiešām ātri izskatīt. Paldies, jā. Tātad man jākomentē pusaut automātiskie ieroči, eh, kā arī ieroči, kas eh, nešauj ar eh, munīciju, runājot tieši par terminoloģiju, kā jau teica iepriekšēji runātāji, neutralizēšana franciski nozīmē to pašu, ko deaktivēšana angļu valodā. Tātad šie ieroči tiek padarīti par ne, neizmantojamiem sākotnējiem nolūkiem neatgriezeniski. Tagad pāris vārdu par uh, kolekcionāru statusu. Pilnīgi noteikti ir jākonkretizē kolekcionāra specifiskais status. Tas jau ļoti veiksmīgi darbojas vairākās valstīs. Kolekcionāra status varētu ietvert uh, privātos kolekcionārus, valstu muzejus un privātos muzejus jāiekļauj šis status eh, direktīvas eh, ietvarā un jānodrošina tas, lai šie kolekcionāri varētu iekļaut eh, savus certificētos ieročus A kategorijā. Saņem, atļaujas saņemšanas noteikumiem ir jābūt šādiem. Pirmkārt, var ierobežotu uh, kolekcijas uh, uh, senumu, piemēram, 20 gadus seni ieroči, var ierobežot kolekciju ar daudzumu. Nu, un tad ir jautājums atkal, kāda ir atšķirība starp privāto kolekcionāru, valsts un privāto muzeju. Var arī ierobežot automātiskos ieroču apjomu atkarībā no daudzuma, uh, Uh, markas un uh, tipa, kāds tiek kolekcionēts. Un tagad arī šajā gadījumā jājautā, kāda būs atšķirības starp uh, katru kolekcionāru veidu. Un visbeidzot, uzglabāšanas nosacījumi, tiem ir jābūt stingrākiem tieši attiecībā uz automātiskajiem ieročiem. Uh, Um, jābūt uzglabājot, uh, ir um, jāizņem būtiski ieroču sastāvdaļa, lai tie nebūtu izmantojami uzreiz. Runājām par um, ieroču neutralizēšanu vai tātad deaktivēšanu. Šis deaktivēšanas uh, mērķis, uh, kā jau minēju, ir padarīt neatgriezeniski neizmantojam ieroci tā sākotnējiem mērķiem, proti šaušanai. Kopš 2016. gada 8. aprīļa būs uh, procedūras, kas tiks piemērotas uh, uh, pašreiz turētajiem ieročiem. Ja netiek mainīts ieroču īpašnieks, tad netiks nekas piemērots, bet ja ierocis ir nodots kādam citam turētājam um, par brīvu vai par samaksu, tad būs šāda procedūra jāpiemēro. Tāpat uh, visās 28 valstīs būs pieejami certifikāti ieroču turēšanai, kas atbildīs šīm jaunajām normām. Neitrans, tātad deaktivēti ieroči, vai tie būtu automātiski vai ne automātiski eh, nav pilnībā atrunāti šajā direktīvā, taču ļoti svarīgi nodrošināt šo ieroču izsakojamību, līdz ar to ir būtiski tos eh, klasificēt vismaz D kategorijā, bet ideālā variantā C kategorijā. Runājot par civilajiem pusautomātiskajiem ieročiem, kas izskatās pēc automatiskajiem ieročiem. Tātad uh, civilie ieroči. Uh, kas uh, tad ir šie civilie un kas ir militāri ieroči? Kā traktēt šo definīciju? Tātad šeit var runāt par izmēru, ierobežojumiem, garumu un tā tālāk, um, tālāk runājot par um, ieročiem, kas līdzinās vizuāli automātiskiem ieročiem. Te runa ir par subjektīvu kritēriju, un uh, tas var novest pie tā, ka interpretācija dažādās dalībvalstīs būs atšķirīga. Šādu sistēmu esam jau izmēģinājuši Beļģijā, un to mēs esam pametuši, jo to nav iespējams īstenot praksē. Šādi subjektīvi kritēriji viesīs tikai uh, apjukumu un hausu tuvāko gadu laikā. Būs atšķirīgas nacionālās interpretācijas un tas eh, tikai ļaus zelt un plauktu kriminālajai videi. Tādēļ būtu ļoti piesardzīgi uz to jāraugās un būtu prātīgāk varbūt ierobežot uh, Uh, munīcijas apjomu, ko var uzņemt uh, katras ierocis, uh, definēt šo šādi. Tātad desmit munīcijas vienības varētu būt tas, kā definēt to, ka tas ir viens vai cits kategorijas ierocis. Piemēram, pusautomātiskā karabīne Eh, pārietu no 30 eh, munīcijas vienībām uz 10, eh, lai atbilst konkrētajai klasifikācijai. Tāpat arī būtu jāatbilst katrai būtiskajai sastāvdaļai, tā kategorijai, kam tā ir paredzēta, un tā būtu jāpakļauj izsekojamībai, nodrošinot uh, sērijas numuru un citus elementus, kas uh, ļautu nodrošināt izsekošanas procedūru. Runājot par automātiskajiem ieročiem, kas ir pārveidot par pusautomātiskajiem ieročiem, šeit mēs piedāvājam saglabāt uh, B kategorijas klasifikāciju. Ņemot vērā to, ka tajos gadījumos kad šī pārveide, kad šo pārveidošanu ir veikušas uh, iestādes, kas ir certificētas, kas ir saņēmušas valsts atļauju un uh, kas var nodrošināt to, ka, ka, kas var garantēt to, ka šī pārveidošana tiešām ir neatgriezeniska. Tālāk runājot par uh, deaktivēšanu um, situācija būtu līdzīga, ir jābūt uh, certifikātiem, kurus nevarētu viltot un uh, citām marķējuma zīmēm, kas liecinātu par to, ka ierocis ir deaktivēts. Tālāk uh, jautājums par uh, signālieročiem un ieročiem, kas ir par tādiem pārveidoti. Signālieroči uh, kā tādi jau, kas ir sākotnēji jau tādi bijuši, tiek definēti kā ieroči, kas ir paredzēti skaņas radīšanai ar dažādu vielu palīdzību. Tātad skaņa ir šis galvenais mērķis. Un kādi tad ir šie tehniskie kritēriji, kas būtu vienoti visā Eiropas Savienībā? Runātāji, atva, at, priekšsēdētāji, atvainojiet, taču mums vairs nav laika, lūdzu, runājiet īsāk. Runātājs, eh, vēl 30 sekundes. Runājot par pārveidotajiem signālieročiem, piemēram, ieroči, kas tiek izmantoti kīno, vēsturisko rekonstrukciju vajadzībām, teātriem. Tātad šeit runa ir par signāla ieročiem, kas ir pārveidot, lai varētu šautu um, bez um, lodēm. Un šie ieroči šobrīd ir atstāti subjektīvam izvērtējumam, un uh, dalību valstīm pašām ir tas jāizvērtē. Uh, Taču Eiropas Savienībai vajadzētu harmonizēt šo sistēmu un vajadzētu palikt šiem ieročiem jau sākotnējā kategorijā. Tādēļ uh, uzņēmumiem, kas uh, laiž apgrozībā šos ieročus citiem mēķiem, kā sākotnējie mēķi, vajadzētu saņemt uh, attiecīgās atļaujas. Tālāk um, ieroču kopijas Šeit runa ir tātad par ieročiem, kas, iz, kur gadījumā tiek izmantots eh, pulveris, eh, lai radītu, eh, lai inscenētu šaušanu, taču reāla šaušana nenotiek. Tātad, kā tieši definēt visus šos elementus un kā tieši kategorizēt tos. Tātad, A kategorija ir. A kategorijā būtu jāiekļauj arī uh, Eh, klusinātāji un aptvers, kuros, eh, kurās var eh, iekļautu īpaši lielu munīcijas daudzumu. C kategorijā būtu deklarētie aksesuāri un munīcija, un D kategorijā būtu uh, um, arī munīcija un aksesuāri. Un visbeidzot, uh, jautājums par uh, būtiskām sastāvdaļām. Mēs par to visu laiku runājam. Nu, es varētu piedāvāt šādu lietu, kas balstās uz uh, um, cip um, reglamentāciju. Automātiskā un pusautomātiskā ieroču gadījumā ir vairākas būtiskās uh, sastāvdaļas, kas ir uh, Eh, definētas eh, šajā reglamentācijā. Paldies, saka priekšstādātā, vai es varētu lūdzu rakstveidā iesniegt eh, šos piedāvājums komitejas locekļiem, vai es varētu to nosūtīt rakstveidā? Atbilde, jā, protams. Priekšstādātāja, liels paldies. Nākamais runātājs. Um, Eiropas Savienības uh, medniecības uh, nozars pārstāvis Rēsa Gatokungs. Very... Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos runāt pavisam ātri. <coughs> I prepared a presentation, but it's not firing up, so I will continue. Mana prezentācija ir. Tātad, kas ir FACE? Tā ir asociācija federācija, un šīs asociācijas nodarbojas ar, uh, medīša, uh, ar <laughs> medībām un uh, konservāciju, tātad dabas aizsardzību Eiropas Savienībā. 1977. gadā esam izveidojušies Briselē, un tas nozīmē, ka mēs esam tie, kuri visvairāk runā, kuriem ir visvairāk informācijas. Tā kā tika jau runāts par to, kas ir noziedzība un kā noziedzīgi var izmantot šos ieročus, tāpēc pastāstīšu mazliet no citas skatu punktu. Uh, Sāksim vispirms ar to, kas vispār ir medības - 16 miljārdi eiro katru gadu. Tas ir arī veids, kā tiek pārvaldīta situācija mežos. Tas ir veids arī, kā tiek iegūta, iegūta peļņa arī pie kultūras vērtībām. Medības pieder un arī, arī tādā veidā var iegūt ļoti labu uh, Ah, ļoti labu pārtiku, labu gaļu, jo medījuma gaļa tik tiešām ir kvalitatīva un veselīga. Medību popularitāte dažas valstīs arvien pieaug, un tieši tādēļ, eh, tādēļ, ka ir iespējams šādā veidā iegūt, iegūt arī garšīgu ēdienu. Piemēram, 87% iedzīvotāju Zviedrijā uzskata, ka medības ir ļoti laba lieta un arvien vairāk sieviešu iegūst uh, medību licenci vienkārši, lai varētu doties dabā un izbaudīt šo aktivitāti. Uh, Eiropas Savienības, Eiropas komisija pret terorismu uh, ir paziņojusi par uh, pretterorismu pasākumiem, esam ļoti gandarīti par to un atbalstam to. Mēs arī atbalstam uh, Eh, šaujam ieroču kontroli un tas, ka ir nepieciešams apmainīties ar informāciju pāri robežām un tā tālāk. Mūsu federācija, tāpat kā arī daudzi citi, saprotu, ka šobrīd komisija nav piedāvājusi ietekmes izvērtējumu savam priekšlikumam un tāpēc arī mums rodas uh, zināmas bažas, ka uh, šie pasākumi varētu neadekvāti ietekmēt legālos ieroču lietotājus un mūsu organizācija nāks klajā ar mūsu nostāju, un mēs piedāvāsim arī savus priekšlikumus, lai varētu rast risinājumu. Vairāk kārt esam teikuši, ka šis priekšlikums ļoti nopietni ietekmēs tos uh, ieroču lietotājus, kas lieto, kas lieto uh, legāli. Tur ir jautājumi, kas saistīti ar minimālo vecumu, lai varētu uh, izmantot ieročus ar medicīniskām pārbaudēm un tā tālāk. Mēs tagad neiedzināsimies, bet tik tiešām tie, kuri pilnīgi legāli lieto ieročus, viņu situācija varētu būt ļoti, būt, būt ļoti nopietna. Komisija teica, ka priekšlikuma mērķis nav mednieki, bet izskatās, ka arī viņi varētu ciest. Tātad Mēs centīsimies kaut ko darīt lietas labā, lai nesanāktu tā, ka ir kāda grozījuma, kas varbūt bez, bez ļaunā nodoma, bet varētu ietekmēt medniekus. Šeit ir Kalašnikova automāts, un, protams, tas nav nekādā gadījumā medību ierocis, tas ir A kategorijas aizliegtais ierocis. To mēs neaizstāvēsim, bet tagad mums jau ir pusautomātiskie e, ieroči šautenes B kategorija. Pusautomātiskie, pusautomātiskā šautenes. Tālāk paskatāmies uz citiem. Arī šeit mēs runājam, ja šeit jau ir C kategorija, kas ir nepieciešams, nepieciešams deklarēt šāda veida ieročus. Tālāk mums ir D kategorija, kas ir tradicionāli ieroči. Nu, problēma nav šeit. Problēma ir ar B7, kas ir pusautomātiskie šaujamieroči. Kas ir ierocis, ka, ko izmanto uh, civili iedzīvotāji, bet tas izskatās pret, pēc ieroča, kas ir automātisks ierocis. Uh, šo izmanto, uh, izmanto medības, bet ne, tas nav sevišķi populārs, bet kāpēc tad mums rodas šeit problēmas. Mēģināsim parādīt, izskatās, ka, eh, ka šeit, eh, ka šeit eh, ne, netik labi darbojas, bet paskatāmies, kāda ir doma šeit. Saskaņa ar priekšlikumu, ka ja ir kāds pusautomātiskais ierocis, kas izskatās pēc automātiskā ieroča, tīri vizuāli, estētiski viņš izskatās līdzīgs. Bet kas notiek pēc tam? A kategorijā mums būs pusautomātiskais mehānisms. Un šis mehānisms ir pilnīgi identisks B kategorijas šaujam ieročiem, un tas nozīmē to, ka uzreiz būs saikne starp aizliegtiem ieročiem, kas nonāks A kategorijā un B kategorijas ieročiem. Sanāk tā, ka viņiem būs vienāds uh, mehānisms un rodas risks, ka arī šī ieroči nonāks kategorijā, kas ir aizliegti ieroči, un tad līdz ar to tos nevarēs vairs izmantot un vairs nevarēs izmantot medībās, vairs nebūs tajā attiecīgajā grupā. Es mēģināju paskaidrot, kāpēc ir, mēs cenšamies šo kategoriju aizsargāt un aizstāvēt. Tāpēc mūsu priekšlikums. Tā kā komisija norāda, ka īstā problēma ir saistītā ar šo konversiju, ar iespēju automātiskos ieročus pārveidot par pusautomātiskajiem, Tieši tādēļ šī kategorija tika izveidota. Tad mans priekšlikums būtu uh, norādīt uz kopīgajiem, uh, uz kopīgajiem pārveidošanas standartiem tā, lai tiktu izmantotas metodes, lai nebūtu tādā veidā, kā Stāstankungs tikko paskaidroja. Mums ir jābūt ļoti skaidram risinājumam tā, lai šī kategorija paliktu un lai šie šaujam ieroči nevarētu tikt pārveidoti par automatiskiem ieročiem. Mūsu federācija uzskata, ka pastāv iespēja direktīvu papildināt ar regulu, kurā būtu kādreiz runāts par automātisko ieroču pārveidošanu. Mums ir arī domas par pārdošanu internetā, par to jau tika runāts un diskutēts saskaņā ar direktīvu pār par tālu komunikāciju. Tur ir teikts, ka nav nepieciešams fiziski būt klāt. Tāpēc arī, tāpēc šeit uh, rodas kolīzija ar direktīvas tekstu. Ir arī citi veidi, kā var pārdot uh, no attāluma, piemēram, sarunāt pa e-pastu, izdiskutēt pa telefonu un tā tālāk. Un, protams, vienmēr pastāv risks, ka šeit varētu rasties noziedzīgā nodarījuma sastāvs. Priekšsēdētāji, jā, es saprotu, ka mums nav daudz laika, pacientīšos ātrāk runāt. Tātad. Kā Koferātī kungs teica, federācija ir par to, lai mums būtu strikta kontrola attiecībā uz, interne, un uz, uz pārdošanai internetā, ir jābūt pārbaudēm un tā tālāk. Tas ir absolūti skaidrs un svarīgi tā, lai būtu joprojām iespējams privātiem iedzīvotājiem nopirkt to, kas ir nepieciešams internetā. Šīs direktīvas, šīs direktīvas mērķim ir jābūt apkaroto tā saucamo uh, tumšo tīklu, nevis uh, oficiālo pārdošanu. Eiropas parlaments Protams, gribētu, lai nenotiktu atsevišķu lietotāju grupu diskriminācija, piemēram, ja mēs runājam par sportistiem, e, kas darbojas ar šaujam ieročiem, bet arī e, medniekus, un tāpēc arī e, šeit rodas diskriminējošie elementi. Un mūsuprāt, varam atgriezties arī pie spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Ir jau teikt, par eh, signālu, par um, skaņas lāpētājiem. Un rodas šeit zināmas, zināmas problēmas, un labāk būtu šos lāpētājus neuzskatīt par uh, pamat, pamat eh, sadaļām. Par uzlabāšanu parunāšu. Priekšlikumā par to ir runāts, bet atkal un atkal tika diskutēts. Mēs uzskatām, ka būtu pareizi uh, nodrošināt A un B kategorijas šaujam ieročiem drošu glabāšanu, tā lai nekādā gadījumā nerastos risks, ka personas, kurām nav tiesību piekļūt šiem ieročiem, šāds, ieroč, šāds ieročus saņemtu, eh, iegūt savā rīcībā. Un tieši dalību valstīm būtu nepieciešams eh, šo uzglabāšanas aspektu regulēt, un tad pie citām prioritātēm, tieši tā kā esošajā Direktīvā ir jāievēro subsidiaritātes princips, un tas nozīmē, ka nacionālajos likumos ir jābūt noteikumiem par to, kādā veidā tiek piešķirtas un licences un atņemtas licences. Secinājumi jums jau ir nosūtīti, līdz ar to turpina priekšsādētāji. Labi, es, protams, negribētu 8 miljonus, ne 7 miljonus uh, medniekus kaut kādā veidā pārtraukt. Es gribu, lai viņi ir arvien vairāk, bet ir ļoti svarīgi, lai izteiktos arī citi, lai Eiropolām un miera organizācijām būtu. Tātad es tiešām ceru, ka nevienam deputātam nav no iebildumu, ka es ļaušu tagad Stokholmas miera pētniecības institūtam iespēju izteikties, un tad Eiropols arī runās. Eksperts no Eiropola. Un tad redzēsim, vai mums būs vēl iespēja uzdot jautājumus no deputāta puses, vai jums ir iebildumi. Nav ļoti labi. Tagad Iens Antoni no Stokholmas miera pētniecības institūta. Un Krapenko kungs no Eiropola. No Lība referenta ir uh, atvainošanās, viņai diemžēl bija jādodas prom un bija nepieciešams doties izrunāt situāciju Turcijā. Paldies, paldies par iespēju runāt. Tās, ko es centīšos, ir pavisam konkrēti samazināt manu prezentāciju. Mūsu pamat, uh, pamat aspekts, protams, ir saistīts ar drošību un lai drošības riski varētu būt holistiski apspriesti, uh, kā jautājumi ir saistīti ar uh, ieroču, šaujam ieroču izmantošanu. Tas, ka teroristi var piekļūt ieročiem, ir viena daļa no diskusijas, bet tikai viena daļa. Tad, kad mēs runājām ar uh, tiesību aizsardzības iestādēm, viņi saka, ka, uh, ka krimināla vidē arvien palielinās pieprasījums pēc šaujam ieročiem, un daudzas dalību valstis teica, ka šobrīd ka šobrīd, ja mēs runājam par slepkavībām, eh, tad uh, ieroču izmantošana slepkavībā ir daudz mazākā mērā sastopama nekā citu, uh, citu instrumentu izmantošana. Tātad varam redzēt, ka jautājums ir ļoti plašs un iekļauj daudz plašāku ieroču skaitu, nevis tikai pusautomātiskos ieročus mazliet parunāsim par pusautomātiskiem ieročiem, jo šobrīd tieši tiek da, lielā mērā uzsvērta pārveidošanas iespēja, un mēs nedomājam, ka tā ir vis, tas ir vislielākais apdraudējums. Manuprāt, ir ļoti svarīgi norādīt uz uh, tām, uh, uz tām iezīmēm, kas ir, kas ir pusautomātiskajiem ieročiem, kas padara uh, šos ieročus tik ļoti pievilcīgus noziedzniekiem. Kāpēc? Tas ir tādēļ, ka viņiem ir iespēja ļoti ātri, ātri šaut, un tātad šī, šīs iezīmes, kas pusautomātiskiem ieročiem ir tik ļoti pievilcīgi, tad varbūt mēs varam kaut ko pamainīt tā, lai noziedzniekiem šie ieroči vairs nebūtu tik ļoti pievilcīgi. Bet kopumā marķēšanas iestāde jau ir sniegus mums informāciju, un rekomendācijas izskatās ļoti labas, ļoti prātīgas. Tas, kas tiek lielākoties izmantots, nemaz nav nekādi pusautomātiskie šaujam ieroči, bet tie ir uh, ārpus esošā regulējuma, un pieprasījums pēc šādiem ieročiem ir saistīts ar anonimitāti, ir ļoti grūti, ir ļoti grūti izsekot, Tātad šāda, tādas, tāda ieroči, kurus daudz vieglāk, daudz, kurus ir daudz vieglāk re, reaktivēt. Tā kā mēs runājam šeit par deaktivētajiem ieročiem, tad tas nozīmē, ka nav iespējams izšaut lodi. Es neatkārtošu to, kas jau ir pateikts, bet uzsveršu dažus domas lai arī kādi būtu pamat standarti, šie standarti nedrīkst būt zemāki par spēkā esošajiem nacionālajiem standartiem. Mēs nevaram, mēs nevaram pieļaut to, ka esošie sliekšņi uh, tiktu samazināti. Piemēram, ja cilvēki neuzskata, ka būtu nepieciešams deaktivēt un manuprāt, kolekcionāriem deaktivēti ieroči nemaz nav tik interesanti, kā mēs šodien dzirdējam, ka ir nepieciešams saglabāt, uh, saglabāt šos ieročus aktivētus tā, lai viņi būtu interesanti, jo tā ir svarīga iezīme. Un tiesība aizsardzības iestādēm ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu nedeaktivizēti ieroči. Tātad ir ļoti svarīgi saglabāt visus pierakstus, tā, lai varētu izsekot. Vēl viena lieta, kas ir ārpus sistēmas, ir tas, ka ir daži ieroči, daži civil, civili ieroči, kurus var, eh, kuri vispār netika klasificēti. Piemēram, piemēram, eh, lēnās darbības, daži lēnās darbības ieroči un tā tālāk. Manuprāt, doma ir tāda, ka ja ir iespējams eh, izšaut lodi ar kādu ieroci, tad mēs, mēs varam uzskatīt to par ieroci, un tas pats ir arī par, kā, par jebkādu ierīci, kuru var pārveidot par šaujam ieroci. Tātad risku samazināšana nozīmēs to, ka mēs saprotam, kādiem standartiem ir jāeksistē. Tātad kādus ieročus var ļoti viegli pārveidot un kādus nē. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams saprast, Eh, kopā, lai būtu kopīga izpratne, eh, kas padara kādu, eh, kādu ieroci par pārveidojumu, un tad attiecīgi jāizstrādā standarti, kas būs visiem saprotami. Kopīgie, kopīgie pārveidošanas standarti, tas ir tas, kas mums jāizdara. Paldies! Un tagad lūdzu Robert Krapenko no Eiropola. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu sagatavojis prezentāciju, bet ja nav iespējas šobrīd to parādīt, tad varbūt varētu izteikties arī bez prezentācijas. Pirmkārt, gribētu mazliet pastāstīt par Eiropolu, burtiski 30 sekundžu prezentāciju, lai nav nekādu pārpratumu, kas ir Eiropola. Eiropols atbalsta dalību valstis cīņā pret organizēto noziedzību ar startautisko dimensiju. Uh, jau divas gadus mums eksistē komanda, kas nodarbojas tieši ar šaujam ieroču jautājumiem, tātad ražošana, izsakošana un tā tālāk. Kā mēs esam redzējuši pēdējo divu gadu laikā, mūsu kompetence bija diezgan ierobežota, šobrīd kompetence tiek paplašināta, šobrīd uh, gan uh, prekursori uh, gan CBRM tiek iekļauti, arī, arī citi, citi ieroči. Šeit ir daži slaidi, tā lai es varētu jums precīzāk piedāvāt jums informāciju. Šobrīd nav varbūt tāds visaptverošs pārskats, prezentācija varbūt neiet tik vienkārši, bet jā, šeit, šeit. Šī ir kārte, šis ir pārskats, cik daudz mums ir aizdomās turēto personu attiecībā uz nelegālo šaujam ieroču tirzniecību. Jūs varētu redzēt, ka nav neviens Eiropas Savienības dalība valsts, kura būtu neskarta. Runāšu par, par ieroču deaktivēšanu un reaktivēšanu. Nerunāšu, nerunāšu par militāro šaujam ieroču nelegālo tirzniecību, piemēram, no kara zonām un tā tālāk. Kas mūs pārsteidza? Kad mēs pirmo reizi saņēmām informāciju no uzņēmumiem dalību valstīs, viņi teica, ka mēs pārdodam deaktivētos ieročus Rietuma Eiropā, un tad mēs savukārt redzējām šie, šos pašus ieročus, ka, kas tika reaktivēti, un šie ieročus, šos ieročus varēja izsekot un redzēt, kas tas ir par uzņēmumu, kas pārdeva. Tātad uzņēmums, ar uzņēmumu viss bija kārtībā, bet tad mēs redzējām, kā šajā uzņēmumā pārdošanas apjomi palielinājās ļoti strauji, un cik grūti tad mums bija saprast, kā šie ieroči tika nosūtīti un tā tālāk. Un, mm, tiesību aizsardzības iestādēm tas nebija viegli. Mēs, protams, neesam pret to, lai pastāvētu leģitīms biznes. Lūdzu, nekādā gadījumā nedomājiet, ka es meklēju šeit problēmas tur, kur to nav. Pasācīšu vienkārši par savu pieredzi. Tad, kad mēs mēģinām iegūt absolūto priekšstatu, kas īsti notiek ar šaujam ieročiem un, un ja sevišķi mēs runājam par uh, par tiem ieročiem, kas saskaņā ar mūsu eksperta domām būtu viegli reaktivējami un līdz ar to izmantojami noziegumiem. Un es pieminēju tikai vienu uzņēmumu, jūs varat redzēt, cik plašā mērogā šie ieroči tika nosūtīti, un tad kopā ar dalību valstīm mēs uh, izskatījām šo informāciju. Mēs palūdzam dalību valsts paskatīties uz, uz, uz lietu uh, kārtību, jo ir tā, ka visas dalībvalsts, kas ieradās pie mums, teica, jā, mums ir bijuši gadījumi, kad reaktivētie ieroči tika izmantoti un tos izmantoja uh, noziedznieki, bet viņi paši bija pārsteigti, kāds vispār ir iespējams. Tagad runājam arī par ieročiem, par gāzes pistolēm. Viens, tikai viens uzņēmums arī šajā gadījumā mēs varam redzēt, ka ļoti palielinājies pārdoto uh, ieroču skaits. Nobeigumā tikai gribu teikt, uh, ka tagad jums ir laiks, tagad jums ir laiks izteikties un varbūt uzdot jautājumu. Mēs esam par to, lai dažādos, dažādās jomās tiktu izmantoti uh, ieroči, ja tas ir leģitīmi, ja tas ir legāli, un uh, mums ir ļoti svarīgi darīt savu darbu, Un tad, kad mums ir nepieciešams izmeklēt kādu situāciju, piemēram, kādu noziedzīgu grupu, kas izmanto šaujamieročus, kas tika nopirkti šādā veidā, kā es tikko paskaidrotu, tad šī informācija mums ir svarīga. Paldies! So in theory now is the time when the uh, Nu, tagad ir laiks jau pienācis koordinātoru sanāksmē. Vai koordinātori neiebilst, ja mēs varbūt vēl 15 minūtes veltam šim jautājumam? Pusstundu? 15, 20 minūtes. Jautājumi. Vai kādam būtu jautājumi? I'm, I'm going to ask first question. Es uzdošu pirmo jautājumu. Tāpēc, ka mani samulsināja lūgums eh, noteikt standartus pārveidojamībai. Es saprotu, ka tā ir reāla problēma, bet eh, pašreizajā direktīvā, ko netiek piedāvāts mainīt, ir eh, pirmajā pantā ļoti skaidri norādīts, ka, ja ka objekts ir šaujamierocis, tad, ja to var pārveidot par šaujamieroci. Nu, tātad, ja kādu priekšmetu var pārveidot par šaujamieroci, tātad tas ir šaujamierocis attiecīgā kategorijā. Tas eh, no pirmā panta izriet ļoti skaidri, tāpēc es īsti nesaprotu, kāpēc mums ir nepieciešami eh, standarti, kas uh, Tātad es saprotu, ka mums ir nepieciešams standārts deaktivēšanai, bet, nu, piemēram, mana likuma izpratne ir tāda, ka minētās Slovākijas uzņēmuma darbība bija nelikumīga, jo, nu, viņi pārdeva priekšmetus, kas varēja tikt pārveidot par šaujamieročiem, nu, tātad tie nav likumīgi, nu, lūk, tāds mans jautājums, bet došu uzreiz vārdu Annai Marijai. Tāties pavisam īsti. Viki, man jāsaka, ka man ir tiešām uh, ļoti žēl ievainoto policistu un uh, fejas pārstāvim es gribēju uzdot jautājumu. Tātad šis te līdzības jautājums. Es piekrītu, mums vajadzētu direktīvā daudz skaidrāk runāt par to, ka runa nav par izskatu, runa ir par uh, ieroča raksturu. Mans uh, jautājums ir Eiropau. Jūsu teiktais ir eh, gan satraucoši, tātad šis pieaugums. Jautājums ir, ko jūs darāt? Un vai sadarbība ar dalībvalstīm ir pietiekama? Un vai tas, kas mums ir direktīvā, ir eh, pietiekams, adekvāts, eh, ja runa ir par pārobežu aspektiem? Nu, tātad, ja likumīgi ieroči kļūst nelikumīgi, tas tas, kas mums satrauc. No nu, sākuma ļaušu izteikties komitejas locekļiem. Andrēs Švāps un pēc tam Paskāls. Priekšsēdētāji, man ir divi jautājumi. Pirmam kārtām Beļģijas policijas pārstāvim, kas ļoti kritiski izteicās par šādiem ieročiem, kas izskatās pēc uh, militāriem ieročiem, kur, kas varētu tikt izmantots, izmantots karā. Tad tik tiešām es gribu pārliecināties, ka šāda definīcija uh, netiek pieņemta. Vēl viens jautājums, ko es gribētu uzdot, ir eh, federācijai, medību asociācija federācijai. Jautājums ir, kāpēc, kāpēc vispār medniekiem būtu nepieciešama pusautomātiski ieroči? Paldies! Oui, merci, madame la présidente. Pascal Derāns, paldies. Ļoti īsi gribēju izmantot to, ka šeit eh, ir kādzsoši Francijas, Beļģijas un Eiropāla policisti. Un uzdot mums ļoti svarīgu jautājumu. Ņemot vērā to, ka Eiropā ļoti atšķirīga likumdošana katrā dalībvalstī, eh, tas, eh, protams, sarežģīja policijai dzīvi. Mums jautājums nav par subsidiaritāti, jo to vēlies dalībvalstis. Bet mums ir jautājums, kā parlamenta komitejai, kā tad mēs varam atvieglot jūsu dzīvi? Es saprotu privāto, privātās intereses eh, kolekcionāru un mednieku intereses, kuras eh, pilnīgi noteikti nevajadzētu apdraudēt, bet tajā pašā laikā nedrīkst atļaut eh, izpausties ieroču kontrabandai Kā tad palīdzēt policijai sadarboties? Vajadzētu koncentrēties uz to, vai jā vai nē šī atšķirīgā likumdošana rada problēmas policijai. So, um, you see, aloha. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Viens no pretrunīgākajiem elementiem šajā direktīvā ir priekšlikums aizliegt atsevišķas pusautomātiskās šautenes. Komisija pati atzīst, ka līdzības kritērijas nav pietiekams. Ir bijuši ierosinājumi, ka tā vietā mēs varētu aizliegt vai ierobežot atsevišķus ārējos elementus, dažādu paveidu dažādas eh, sastāvdaļas. Šāda veida ieroči tiek izmantoti, piemēram, eh, trenējoties šaušanā arī dažādos sporta veidos. Un cilvēki nereti kļūdaini uzskata, ka tās ir kaut kādas militāras pazīmes, bet eh, nereti runa vairāk ir par ergonomikas uzlabošanu un šajiem ieroču precizitātes vairošanu. Nu, un nereti šādi ieroči vairāk interesē sportistus nekā noziedzniekus vai teroristus. Viens runātājs minēja to, ka varētu ierobežot aptveres ietilpību līdz desmit patronām. Es īsti nezinu, ko mēs ar to varētu panākt. Ir dažādi, ļu, dažādi veidu nereģistrētas, ļoti ietilpīgas aptveres jau tagad privātpersonu rokās. Nu, un, visticamāk, ja kaut ko censīsimies aizliegt, tad pirms aizliegums stāsies spēkā, cilvēki tikai sapirks vēl vairāk šādu aptveru. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, vai, piemēram, šautena vai bīse ir bīstamāka un drīzāk varētu tikt izmantota uh, noziedzīgās darbībās, ja tā ir uh, kaut kādas militāra ieroču pazīmes. Nu, nu, bez septiņas šautenes, uh, cik bieži tās tiek izmantotas likuma pārkāpumos? Tas ir būtisks jautājums. Paldies! Jans Pensens. Uh, thank you, Chair. First of all, I come from a... Paldies, priekšādātāji. Es nāku no valsts, kur ir ļoti stingri noteikumi šajā jomā. Es redzu uh, pavisam mazu pievienoto vērtību komisijas priekšlikumā, bet, ja runājam par deaktivētiem ieročiem, tad uh, mans jautājums ir Eiropol vai AK-47 ir to ieroču starpā, kas tiek reaktivēti, pēc tam, kad ir tikuši deaktivēti. Vai kāds no paneļa ekspertiem varētu man pateikt, cik daudz uh, mednieku un sporta šaušanas cienītāju, kuriem piedara ieroči, uz kurus ietekmē šis te aizliegums uh, pusautomātiskajiem ieročiem? Paldies! Paldies, Jansen, ļoti līdzīgs jautājums tam, ko uzdevu pirmajā raundā. Eh, es ceru, ka varbūt komisijai būs iespēja uz to atbildēt. Lībe referentam jautāšu, vai ir kādi komentāri. Paldies! Izteikšos zviedru valodā, tāpēc varbūt eh, ir vērts uzlikt austiņas. Es atvainojos, ka nevarēju piedalīties visās diskusijās, bija svarīgs balsojums par Turciju, un tas aizņēma veselu stundu. Un šis ir sarežģīts jautājums un arī emocionāls jautājums. Arī tehniskā ziņā ir sarežģīti nonākt pie kaut kādas nostājas un uh, secināt, kāpēc tāda situācija ir tāda, ka komisija vēlas visus šos čaujamieročus aizliegt. Nu, ir jāatrod tāds veids, kas ir praktiski īstenojams. Man somu kolēģis runāja par uh, aptverēm, un uh, tas ir uh, jautājums, kas arī, manuprāt, rada problēmas. Arī policija ir atzinusi, ka šīs te apjomīgās aptveras ir problēma, ja tās tiek izmantotas uh, neatbilstošos ieročos, un ja to dara ne tie, kam uh, būtu ļaut šāds ieročs izmantot. Nu, lūk, mans jautājums ir, kā mēs varētu regulēt aptveru ietilpību? Sarežģīti ir to risināt ar uh, marķēšanas starpniecību. Jau tagad uh, tirgu aptveru piedāvājums ir uh, ārkārtīgi plašs. Nu, varbūt, ka ar aptveru starpniecību mēs varētu risināt dažādās problēmas. Paldies! Es uzdošu vēl vienu noslēgumu jautājumu, ja drīkstā, attiecībā uz aptverēm, un gribu vēlreiz paust to, cik ļoti cienu Beļģijas policiju, Beļģijas policijas darbu un Beļģijas varas iestāžu darbu, cenšoties nodrošināt mūsu drošību. Bet neviens nav uzdevis jautājumu, piemēram, par 3D printēšanu un iespēju viltot dažādu aprīkojumu. Cik es saprotu, tad aptveres, piemēram, būtu diezgan viegli izgatavot, ja cenšamies kontrolēt šaujamieroču lietošanu, kontrolējot aptveres, es domāju, ka tas nebūtu pareizākais risinājums. Nu, lūk, tā kā, cik es saprotu, tad aptveres ir diezgan viegli izgatavot, uh, Nu, un līdz ar to es neesmu pārliecināta, ka, ja risināsim šo jautājumu, izmantojot aptveres, neesmu pārliecināta, ka tas ir labākais risinājums. Varbūt, ka mednieku organizācijas varētu nākt klajā ar kādu risinājumu, varbūt vajadzētu ierobežot uh, aptveres tāpat kā munīciju, piemēram, nevar iegādāties aptveri, ja jums nav atļaujas. Bet, nu, ja mēs to uzskatām par tādu vienu no galvenajiem elementiem, nu, diez vai tas būtu piemērotākais risinājums. Vai kādam no ekspertiem būtu komentāri? whichever order you wish. Maybe in... Secībai nav starpības. Varbūt varam sākt šoreiz no beigām. Europā. Thank you. Sounds like a... Paldies, jā, izklausās pēc laba plāna. Pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Deaktivētie šaujamieroči. Nu, tiem tādiem būtu arī jāpaliek, ja to vēl atkal reaktivēt, nu, tad tas vēl ar vienu ir šaujamierocis. Un tas arī ir tas, kas mums rada problēmas un izaicinājumus manis minētajos gadījumos. Uh, Es izvēlējos Slovākijas piemēru ar nolūku. Mums bija tiešām laba sadarbība ar Slovākijas varas iestādēm, un arī reakcija no viņa puses bija ļoti aktīva un uh, atbilstoša. Tāpēc es izvēlējos šo gadījumu kā piemēru. Viņa, protams, nav vienīga Eiropas Savienībā, bet uh, viņu uzņēmumi ir uh, galveno pārdevēju lokā Eiropā. Tāpēc arī viņš minēju. Mums ir arī Eiropas līmeņa darba grupa, kas strādā šiem jautājumiem, kaut vai arī tagad, kad es jūs uzrunāju. Nu, nākā 47, ja ir to ieroču starpā, kas ir tikuši reaktivēti. Vienu minūti katram eh, runātājiem eh, pirms komisijas. Jā, labi, tad es uzreiz runāšu par pārveidojamības jautājumu un par standartiem. Tas bija viens no jautājumiem. Pat ja likuma burts ir ļoti skaidrs, nu tad realitātē šī pārveidojumība ir uh, problēma. Uh, ir valsts, kur aptuveni puse uh, no šaujamieroču uzbrukumiem ir īstenot izmantojot pārveidotus ieročus. Pat ja pārveidošana pati par sevi ir krimināls pārkāpums, nu, tad tomēr ir vērts pievērst uzmanību tam, kas tad padara ieroci pārveidojumu, vai tas būtu uh, materiāls vai, piemēram, stobra dizains. Uh, Nu, ir jāskatās, vai ir iespēja izstrādāt standartus, kas ļauj priekšmetam veikt tā leģitīmās funkcijas, bet ierobežot pārveidošanas iespējas, jo mm, likuma aizsardzības iestādes saskars ar šo problēmu katru dienu. Ja šaujamierocis, kas šauj tūkšas patronas, var tikt pārveidots, nu, tad eh, tā turēšanai ir nepieciešama atļauja saskaņā ar likumu. Jā, protams, bet eh, nu, ikdienā tas tā nedarbojas. Nu, tas nozīmē, ka dalībvalsts neizteno tiesību aktus. Fejas pārstāvim vārds. Okay, thank you. I will reply. Paldies. Es eh, no sākuma atbildēšu uz jautājumu par to, kāpēc medniekiem ir nepieciešami pusautomātiskie ieroči. Tāpēc, ka tur ir iespējams Tur ir iespējami vairāk nekā divi raundi, šāviņi, dažkārt ir trīs, piemēram, medījot putnus, un liela medījuma gadījumā pat pieci. Mēs nerunājam te par 20 vai 30, ja runājam tīri par medībām. Nu, un lieliem zvēriem to medīšanai ir nepieciešama šādi te ieroči. Nereti, piemēram, Somijā medījot lāčus, nu lāči ir bīstami zvēri. Tādos gadījumos, kad uh, tiek medīti dzīvnieki, kas ļoti ātri spēj skriet uh, pa bieziem mežiem, tad arī ir nepieciešami šādi te ieroči, lai būtu vairāk nekā viena iespēja un arī ētisku dzīvnieku labturības jautājumu dēļ. Jūs negribat šos dzīvniekus aizšaut un uh, tad likt viņiem ciest, jūs gribat viņus nošaut uzreiz. Pusautomātiskie ieroči arvien populārāk ir arī sieviešu vidū. Tie ir uh, vieglāk lietojami. Un eh, šādi ieroči ir arī piemērotāki šāvējiem ar īpašām vajadzībām. Jautājums par to, cik daudz eh, sporta šāvēju un mednieku skartu šis te B7 aizliegums. Man nav precīza skaitļa, bet es domāju, ka šo jautājumu droši vien labāk varētu atbildēt komisija. Un visbeidzot, jautājums par aptverēm. Un mēs domājam, ka aptveru gadījumā kā Fordas kundze jau norādīja, tas nav būtisks šaujamieroču elements. Tāpēc mēs neieteiktu marķēt aptveri. Bet, ja kādi ierobežojumi tiktu uzlikti aptveru turēšanai, tad mēs varētu domāt par to, ka tikai personas ar atbilstošu licenci varētu tās iegādāties. Paldies! Stasena kungs, vai jums būtu kas piebilstams? No, no, no, monsieur Stasen. Okay, can we go to the commission? Ja nē, tad varbūt vēršamies pie komisijas. Merci, madame la présidente. Très rapidement, euh, quelques... Paldies, priekšsēdētājs kundze, ļoti īsi pāris svarīgu lietu. Ir skaidrs, ka visiem prioritāte šajā dosijā ir drošība. Daudzie runātāji uzstāja uz to, cik svarīga ir izsekojamība, cik eh, svarīga ir informācijas apmaiņa. Tas, protams, ir fundamentāli svarīgi, bet tas var darboties tikai tad, ja ir pieejami dati. Tas nozīmē to, ka tas darbojas tikai tad, ja ieroču strētāji ietilpst direktīvas aptvērumos. Proti, muzeja kolekcionāri, kas šobrīd neietilpst direktīvā, ja šie cilvēki paliek ārpus direktīvas aptvēruma, tad ir informācijas apmaiņas sistēma ir ierobežota, jo šī informācija vienkārši neprādās šajā sistēmā. Izsekojamība arī ir ļoti svarīga, sevišķi noziegumu gadījumos, jo tad ir iespēja uzzināt, no kurienes ierocis ir iegūts. Bet, protams, mūsu pirmā prioritāte nav slepkavas identificēšana, bet gan izvairīšanās no slepkavības. Līdz ar to mums ir jābūt preventīvākiem. Par muzejiem ļoti īsi, kā jūs zinātu, vairāk muzeja ir valsts iestādes, piemēram, 50 gadus parka armijas muzejs. Tātad šie muzeji neietilps direktīvas aptvērumā. Jebkurā gadījumā antīkieroči neietilps direktīvas aptvērumā ņemot vērā ANO protokolu, visi ieroči, kas ir sanāki par 1990. gadu, neietilpst šajā aptvērumā. Un tālāk jautājums par mūsdienu ieročiem. Šajā sakarā mēs esam viensprāts par to, ka publiskajiem muzejiem, kas ir atvērti sabiedrībai, jāatbilst noteiktiem drošības kritērijiem. Mēs esam ar mieru būt elastīgiem attiecībā pret muzejiem, taču esam daudz eh, atturīgāk noskaņoti pret eh, privātajiem kolekcionāriem. Mēs saprotam, kādēļ privātajiem kolekcionāriem būtu tiesības turēt mājās eh, militāros ieročus, kas būtu aktīvi. Uzskatām, ka uz privātajiem kolekcionāriem būtu jātiec tādiem pašiem noteikumiem kā uz sporta šaušanas sportistiem. Tālāk ierobežojumi, kas attiecas uz uh, munīcijas apjomu, tad uh, ir pusautomātiski ieroči, kas varētu ietilpt atsevišķās kategorijās, uh, līdz ar to tas nav atrisināts, uh, šo problēmu nevar atrisināt šādā veidā. Tālāk par uh, sportistiem. Uh, šeit, protams, ir ļoti sarežģīta situācija. Tālāk par uh, Kalašņikovu automātiem. Uh, um, nu, šie uh, ieroči, uh, tāpat kā citi ieroči, kas piedara atmasko ieroču kategorijai, ir uh, neskaidrā zonā un uh, nereti uh, nav skaidrs, uh, kā definēt uh, šo klasifikāciju. Un tālāk runājot par uh, kritērijiem pārveidē no mm, automātisku uz eh, pusautomātisku un otrādi. Nu, šeit tas viss neatrisinās, jo visi noziegumi eh, atentātos tika eh, veikti ar pusautomātiskiem ieročiem. Jā. Uzdošu komisijai vēlreiz jautājumu, ko uzdeva divi kolēģi komisijai. B7 šaujam ieroči. Ko var juridiski turēt savā īpašumā, ja ir attiecīgā atļauja? Nu, tātad iestādēm ir zināms, cik daudz šādu ieroču vismaz legāli ir. Kāds ir jūsu aplēses, cik daudz ir šādu ieroču? Un uh, kuras tad ir plānots aizliegt, un uh, kāda ir jūsu atbilde uz jautājumu par kompensāciju šos ieročus atsevinot? Tāds ir jautājums, kas ir vērsts komisijai. Tātad, cik daudz B7 šājam ieroču ir autorizēti, un uh, tātad cik daudz tiks aizliegti, un kā uh, ar kompensācijām. Le nombre précis uh, d'armes n'est pas. Precīzais ieroču skaits nav zināms. Dažās dalībvalstīs šie dati nav pieejami. Dalībvalstīm nav uh, nekādas eh, atturības šajā sakarā vienkārši ir slikta definīcija un nav skaidrs aptvērums eh, šai direktīvai. Tātad, kā tieši definēt šos ieročus, lai pēc tam varētu tos klasificēt un uzskaitīt, jo šobrīd nav šādu datu. Tālāk eh, jautājums, ko uzdevāties saistīts ar pirmo jautājumu. Ja mēs nezinām, cik daudz šo ieroču ir, tad mēs varam arī aprēķināt, kāds būtu kompensācija apjoms. Un vēl viens jautājums. Uh, Eh, pirms kompensāciju jautājuma ir par to, kādi būtu pārējais pasākumi, kurus varētu pieņemt, eh, pieņemt eh, padome un pārējās iestādes, lai nodrošinātu šo pārējais posmu. Okay. I don't want to be negribu, ka kāds mani apvaino, ka neļauju cilvēkiem izteikties. Vai šķiet, ka uz jautājumiem ir atbildēts, vai tam ir pieticis laika? Es zinu, ka jautājumu bija daudz. Fēlnes kungs, es saprotu, ka jūsu jautājums netika atbildēts. Paldies! Nu, tas jau vien ir interesanti. Bet es dzirdēju, man liekas, vismaz divreiz jautājumu par to, vai komisija ir eh, noteikusi saikni starp eh, pusautomātiskiem ieročiem, kas tiek izmantoti nelikumīgi. Nu, un vai ir kaut kāda statistika, vismaz divi kolēģi to minēja, un nu, būtu interesanti komisiju uzklausīt šajā ziņā, kā tad ir šī saikne un eh, kas ir tā problēma, ko viņi cenšas risināt. Komisija. Komisija vārds. Tik tiešām vairāk kolēģi vaicāja, vai pastāv saikne. Diemžēl ir saikne starp uh, legāli turētajiem uh, pusautomātiskiem ieročiem un uh, uh, uh, noziegumiem, kas tiek pastādāti. Viss uh, liedzošākais piemērs ir Norvēģijas slepkavība, kurā tika noslapkavot 77 jaunieši um, brīvdienu nometnēm Vācijā, apvienotajā karalistē, Parīzē eh, bijuši eh, slepkavību gadījumi daudz cilvēku bojo, eh, gājuši ir tieši no šiem pusautomātiskajiem ieročiem, kas ir legāli turēti. Can I thank our experts again? We will be tabling amendments. Paldies ekspertiem! Mēs nāksim klājā ar grozījumiem ziņojumā. Vēl ar vienu nedaudz neatbildētu jautājumu. Un eh, pilnīgi noteikti sekosim eh, tam visam un eh, gal galā arī balsosim. Paldies!